Madam uh, Ministra, Your Excellency. Ministres kundze, Jūsu ekscelence, vēstnieka kungs, dārgie kolēģi. Man ir liels prieks atklāt mūsu sanāksmi un laipni sveikt jūs, ministres kundze, šajā komitejā. Liels paldies, ka atradāt tam laiku. Ministre, ģeopolitiskās situācijas eh, dēļ jūsu valsts ir cīņas avangardā pret, eh, cīņas pret terorismu avangardā, un jūsu valdība ir pielikusi daudz pūliņu, lai veicinātu likuma ievērošanu un mazinātu spriedzi. Jūs esat daudz strādājuši, lai normalizētu attiecības ar Indiju un to, padarīja iespējamu tas fakts, ka abas puses lēma, ka attiecības e, nevajadzētu balstīt tikai uz Kašmiras strīda jautājumu. Jūs sadarbojaties arī ar NATO un īpaši ASV spēkiem. Un izredzes, ka ārzemju karaspēks atstās Afganistānu tuvāko gadu laikā, varētu radīt daudz jautājumu un bāžu. Pakistan... Jūsu valdība ir daudz strādājusi, lai atrastu līdzsvaru starp uh, Pakistānas apņemšanos apkarot ekstrēmismu un terorismu, kā arī, lai ievērotu sabiedrisko viedokli. Jūs esat pirmā ārlietu ministra sieviete, un tas ir labs piemērs tam, ka Pakistāna ir moderna valsts. Valsts, kurā uh, sievietes eh, ir ceļā uz to pašu tiesību baudīšanu kā vīrieši. Man ir liels prieks dot jums vārdu informācijai, informācijas eh, sniegšanai, un eh, liels paldies, ka esat mūsu vidū. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jau pašā sākumā gribēju sacīt, ka man un manai valstī tā ir lieliska iespēja būt klāt un uh, pastāstīt par izaicinājumiem, ar kādiem mēs saskaramies eh, Pakistānā, kā arī par iespējām, kādas eh, šobrīd ir ne tikai Pakistānā, bet visā reģionā. Vispirms priekšsādātāji. Eh, mēs priecājamies, ka mūsu pūliņi tiek atzinīgi vērtēti. Pēdējo gadu laikā Pakistānas valdība ir uh, kā jau es sacīju, likusi lielu akcentu uz to, un man ir liels prieks, ka tas ir pamanīts. Mēs uh, mēģinām iedibināt uh, mieru, un tāpēc, ja jūs redzat, kādu ārpolitiku ievēro Pakistāna, tad tajā mēs liekam lielu akcentu uz mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Vispirms mums ir jāatrod, eh, jānodibina miers pie mūsu robežām, vai nu tā būtu Indija, ar kuru mums eh, ir bijuši 60 gadus ilgi konflikti, nedraudzīgas attiecības, pat trīs kāri, bet, eh, protams, ka iemesls tam ir teritoriāli iemesli, galvenokārt Kašmīra Mēs lēmām, ka ir ārkārtīgi būtiski mēģināt radīt uh, vīdi attiecībām ar Indiju, kur karš nav iespēja, kur mēs risināsim mūsu domstarpības dialogā. Un šajā kontekstā Pakistāna ir uh, nolēmusi pārveidot uh, politiku, savu politiku. Indija līdz šim bija vienīgā valsts, ar kuru atti mūsu attiecībās bija pozitīvais saraksts, bet pašlaik mēs mēģinam normalizēt attiecības ar Indiju, ieskaitot tirzniecības attiecības, ņemot vērā abu pušu intereses, ņemot vērā to, ka Indijas un Pakistānas pilsoņi ir ieinteresēti šī reģiona kopējā nākotnē. Tā ir valsts, ar ir vēl viena valsts, Afganistāna, ar kuru mūsu attiecības ir bijušas pilnīgi atšķirīgas. Pēdējo trīs desmitgažu laikā mēs esam uzņēmuši gandrīz trīs miljonus afgāņu bēgļu. Mēs a, esam bijuši pret viņiem viesmīlīgi, atvēruši savas skolas, koledžas, a, pilsētas. Tomēr Gan pirms 30 gadiem, gan pēdējo desmit gadu laikā no Afganistānas eh, joprojām plūst bēgļi uz Pakistānu. Viena lieta, ko mēs varam mācīties no vēstures, ir tas, ka Pakistānā nevar būt miera un stabilitātes, ja miera un stabilitātes nav Afganistānā. Ar Afganistāna mums ir 1600 km gara robeža, un to katru dienu mm, šķērso 56 tūkstoši cilvēku. Un tāpēc uh, Tas, kas notiek Afganistānā, atstāja tiešas sekas uz Pakistānu. Pakistānas politikas eh, stūrakmens ir tāds, ka tā vēlas būt uh, Afganistānas eh, miera veicinātājs un atbalstītājs. Mēs nevēlamies eh, iet eh, šajā ziņā tālāk. Un pašlaik mēs pēdējo daudz gadu laikā Afganistānai esam daudz palīdzējuši. Mēs esam aicinājuši prezidentu Kārzai apmeklēt valsti. Ir ārkārtīgi būtiski, lai Pakistāna sūtītu uh, signālu, ka mēs uztveram attiecības ar Afganistānu kā līdzvērtīgu suverēnu valsti. Pavisam nesen, pagājušo piekdienu, man bija prieks uzņemt ārlietu ministru Almasūru, un mēs sākām darbu pie punktiem, par kuriem paziņoja prezidents Kārzais Ņujorkā. Proti, uzsākt diskusijas par strateģiskās partnerības nolīgumu starp Pakistānu un Afganistānu. Un eh, kad eh, tuvojas pārējais laiks Afganistānā un eh, to pametīs ārzemju spēki, ir jāstiprina diplomātiskās, militārās, institucionālās saiknes starp Pakistānu un Afganistānu. Tās būs ārkārtīgi svarīgas, tāpēc ir jādibina institucionālas saiknes starp abām valstīm. Ja jūs vēlaties um, redzēt, kādā virzienā attīstās modernā Pakistāna, tad uh, ir jāpapēta ārlietu vēsture, bet uh, nedaudz attālināsimies no tā un pievērsīsimies uh, Pakistānai. Varbūt eh, vērotājiem no malas eh, attīstība Pakistānā var šķist haotiska, varbūt jūs tiešām tā domājat, bet eh, Pakistānā ir institūcijas, kas meklē savu konstitucionālo vietu, vai tas būtu parlaments vai patiešām neatkarīga un brīva tiesu vāra, civilā sabiedrība, mēdī, mm, citas valsts institūcijas. Pašlaik visi meklē konstitucionālo līdzsvaru, ko tām sniedza 1973. gadā pieņemtā konstitūcija, un gribēju pieminēt uh, divus uh, galvenos sasniegumus, ko ir paveikusi demokrātiskā valdība pēdējo četru gadu laikā. Kad šī valdība nāca pie vāras, uh, eh, tā sacīja, ka karš, mēs uzskatām, ka Pakistānā notiek karš, un uh, Mm, to ir uzspieduši rietumi, bet uh, tomēr mēs uzskatām, ka tie ir mūsu zēni, mūsu iedzīvotāji, mūsu konflikti. Un tāpēc uh, valdība ir uzsākusi bezprecedenta pasākumus, lai apkarotu karavīgumu un uh, ekstrēmismu. Tas Pakistāna ir ļāvis veikt uh, svarīgas militāras um, operācijas vairākos valsts reģionos. Kad šī valdība nāca pie vāra, tikai aptuveni 30% eh, federālo administratīvo apgabalu bija valdības kontrolē, bet tagad uh, valdība kontrolē 70% šīs, šo teritoriju. Mēs paši vai tikai paši vislabāk zinām, kas ir vislabākais mūsu cilvēkiem, uh, un eh, mums pašiem ir jālem, kas ir jādara valsts un cilvēku labā. Otrakārt, bija daudz uh, netaisnību, kas uh, Pakistānā bija jālabo. Pakistānu uzskata par federāciju ar provincēm, kurām ir pilnvaras izmantot savus resursus, lai attīstītu savu iedzīvotāju labvēlību un sniegtu ieguldījumu valsts attīstībā. Bet uh, iepriekšējās valdības eh, bija radījušas eh, nelabvēlīgu situāciju, un kad jaunā valdība nāca pie vāras, un kā, kā parlamentārieši jūs to la labi zināt, ja jums nav vairākuma eh, parlamentā, tad ir jāveido koalīcijas valdība, kas ir mazāk efektīva nekā vienas politiskās partijas veidota valdība. Uh, Par spīti tam šai valdībai izdevās eh, šai, pieņemt trīs konstitucionālos grozījumus. Pirmais no tiem atgrieza spēku 1973. gada konstitūcijai, un otrais un trešais grozījums eh, stiprināja Pakistānas vēlēšana komiteju lai padarītu to stiprāku un neatkarīgāku. Tas viss ir paveikts, lai nodrošinātu, ka um, tās atšķirības, kas bija starp provincēm, starp provincēm un federāciju, ka uh, šīs domstarbības tiek nogludinātas, un pašlaik uh, valdība ir atvēlējusi resursus, lai šo procesu turpinātu lai finansētu izglītību un veselības aizsardzību, un eh, provinces tagad saņem lielāku, daudz lielāku finansējumu šīm jomām nekā iepriekš. Iepriekš eh, resursi tika sadalīti starp provincēm un eh, starp federāciju un procente, provincēm. Tas notika tā 20 gadu garumā, un uh, nekad nevienam neizdevās panākt konsensu šajā jautājumā, bet mēs lēmām, ka federācija provincēm deva lielāku mm, iespēju uh, pieņemt lēmumus par resursu sadales mehānismu. Vēl svarīgāk ir tas, um, ka Eiropas Savienība uzskata cilvēktiesības un sociālā aizsardzība ir prioritāri jautājumi, jo mēs uz jums eh, raugāmies kā paraugs sabiedrību, kur Pakistāna un valstis līdzīgām attīstības stadijā vēlas eh, nonākt. Diemžēl manā valstī un valstī, kas ir līdzīgas manējai valstī, ir nepieciešama likumdošana kas aizsargātu visneaizsargātākos, un tas eh, ļautu sabiedrībai virzīties uz priekšu. Es esmu ļoti lepna pārstāvēt valdību, kura uzņēmās atbildību aizsargāt visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, un es vēlētos būt sociālās lab, sociālās labklājības sabiedrība, tomēr pašlaik mums eh, tam nav resursu. Tāpēc mēs eh, izlēmām par spīti trūcīgajiem resursiem, kas bija mūsu rīcībā valstī, tomēr uzņemties atbildību par visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu. Tā ir programma, kas ir paredzēta budžetā un nodrošina šai iedzīvotāju grupai darba iespējas, eh, veselības apdrošināšanu un citus sociālos labumus. Lai iegūtu lielāku labumu no šīs naudas, mēs lēmām, ka mm, šī nauda tiek nevis eh, ģimenes galvam vīrietim, bet sievietei. Tādējādi mēs paaugstinājām sievietes eh, statusu mājsaimniecībā, jo pašlaik viņa mājsaimniecībā ir ieņēmumu avots. Papildus tam mēs lepojamies ar to, ka esam valsts, kas pēdējo gadu laikā ir pieņēmusi vēsturiskus tiesību aktus par sieviešu sociālo aizsardzību, par sieviešu aizsardzību pret uh, vardarbību ģimenē. Mēs pie tā joprojām strādājam um, par uh, sieviešu nodarbinātību. Un pirmo reizi Pakistān, Pakistānas vēsturē mēs esam nodibinājuši neatkarīgu cilvēktiesību komiteju. Tātad tie visi ir ļoti svarīgi soļi, ko mēs esam veikuši. Es zinu, ka jums droši vien būs arī kādi jautājumi vai bažas, es mēģināšu uz tiem atbildēt. Bet eh, jāapzinās, ka Pakistāna saskaras ar daudziem izaicinājumiem, un tos ir jārisina. Pēdējo gadu laikā mēs uh, esam šiem izaicinājumiem stājušies pretī proaktīvi. Lielas paldies, ministre, par uh, šo informāciju, un tas bija ļoti izglītojoši. Un tagad došu vārdu ETP grupas pārstāvim Salfrankas kungam. Cienta, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ļaušu ministrei noņemt austiņas. Mums eh, vēl ir laiks. Un šodien ministras kundze. Eiropas eh, Tautas partijas vārdā ministras kundzes jūs sveicu parlamentā, un es vēlos jums pateikties par to, ka piekritāt izteikties. Vai lūdzu operators varētu nedaudz pavirzīties nostāk? Tas paldies, ministras kundze. Eiropas Tautas partijas vārdā es vēlējos jums pateikties par to, ka pieņēmāt uzaicinājumu ierasties šeit. Brisele ir pilsēta, mm, kurai, mm, val, kurā valda slikti laika apstākļi, un mm, mēs eh, esam vislielākā politiskā grupa parlamentā un vēlējāmies jums pateikties par klātbūtni parlamentā. Uh, Vēlējos izteikties par vispārējo politisko mm, situāciju jūsu valstī. Jūs izteicāties par dažādām institūcijām, mm, kas ved pārunas, eh, ir bijušas mm, domstarpības starp izpildvaru un likumdevēju vāru. Un es eh, vēlētos jums lūgtu precizēt, kāda ir vispārējā politiskā situācija pirms eh, vēlēšanām, kas, ja esmu pareizi informēts, notiks nākamgad. Mm, jūs zināt, ka Eiropas parlaments oktobra sesijā pieņēma rezolūciju par mm, Malalas jaunietes gadījumu. Viņa apdraudēja uh, Um, Talibanu, un es vēlējos uzzināt, kādi bija valdības pasākumi, lai nodrošinātu um, meitenes drošību. Um, bija arī dažādi pasākumi cilvēktiesību uh, jomā, sieviešu aizsardzības jomā, un es vēlētos zināt arī gan šajā konkrētajā gadījumā, gan arī vispārēji, kādus pasākumus valdība pārēdz šajā jomā un eh, ļaušu arī do, eh, došu vārdu kolēģiem, bet eh, vēl pirms tam mm, jūs minējāt Afganistānas situāciju, ka mm, situācijas izmaiņas šajā valstī atsaucas arī uz Pakistānu. Jūs minējāt robežas gārumu, cilvēkus, kas čērso robežu uz vienu pusi un uz otru. Vēlējos noskaidrot, kā jūs paredzat situāciju pēc starptautisko spēku iziešanas no Afganistānas 2014. gadā. Vai jūs domājat, ka mm, šī situācija nodrošinās mieru vai gluži pretēji mm, radīs nestabilitāti reģionāli? Un visbeidzot, kā jūs domājat risināt Taliban draudus? Vēlētos noskaidrot, kā jūsu valsts, kurai ir eh, ļoti svarīga loma, varētu palīdzēt mums rast pozitīvu atbildi šim bīstamajam draudam reģionām. Have... Vai jūs vēlaties atbildēt eh, tūlīt? Jā, lūdzu. Vispirms es vēlētos eh, atzīt, ka Eiropas Savienība ir sniegus ļoti lielu atbalstu, lai izveidot Pakistānu kā demokrātisku valsti. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir atsaukusies Pakistānas aicinājumam visās nozīmīgākajās jomās, sevišķi demokratizācijas jomā. Pakistāna vienmēr ir uzskatījusi, ka ja valsti apdraud terorisms, tad um, visbūtiskāk ir atbalstīt um, šo valsti tā, kā to dara Eiropas Savienība. Runājot par vispārīgo politisko klimatu Pakistānā, 60 pēdējo gadu laikā pirmo reizi mēs uh, esam sasnieguši, uh, mums nākamgad būs uh, pirmais demokrātiskais parlamenta termiņš, un tas labi ilustrē Pakistānas politisko klimatu. Ir daudz dažādu politisko grupu. Katrai no tām, protams, ir savi mērķi un ambīcijas, taču, kā jau teicu sākumā, daudzas no šīm politiskajām partijām, kas um, cīnās citu ar citu vēlēšanās un kam ir at atšķirīgi mērķi, apvienojās, un nevis vienreiz, bet trīsreiz, lai veiktu konstitucionālos grozījumus, lai ar kvalificētu vairākumu, divu trešdaļu vairākumu, parādītu politisko briedumu, kāds pašlaik ir Pakistānai tas, ka bija nepieciešama militārā iejaukšanās, tas notika ar visu pie varas esošu politisko partiju atbalstu. Un tas pierāda to, ka nepieciešamības gadījumā visas politiskās partijas ir pietiekami nobriedušas, lai atbildētu uz tautas vajadzībām. Jūs runājāt par um, likumdošanas um, un izpildvaru. Un šeit runāja par parlamentu un valdību. Es domāju, ka tas varētu būt testa. Tas būs testa variants, lai pārbaudītu, kā tas ir darbojies. Protams, ir nepieciešams um, valdības atbalsts, taču parlamenta paša darbs ir nepieciešams arī dzen. Jūs runājāt par malālu un par um, aizsardzību, kas viņai nepieciešama un kas arī tiks viņai nodrošināta. Pašlaik viņa tiek ārstēta Venotajā karalistē, un Pakistānas valdība, protams, uzņemas izdevumu sekšanu. Arī agrāk viņu ap apdraudēja teroristi, un valdība trīsreiz piedāvāja aizsardzību, taču viņam viņas ģimene tu, no tās atteicās. Taču, protams, ka mēs to uztveram ļoti nopietni, šo apdraudējumu. Uh, Ir jāatzīst viena lieta. Visi pakistānieši apvienojās, lai atbalstītu Malālu. Par brīvu Pakistānu, par Pakistānu, kurā visiem bērniem būtu tiesības un vārdu brīvība. Šie bija galvenie saukļi, galvenās domas, ar kurām apvienojās Pakistānas tauta. Protams, ir arī minoritāte, kurai ir skaļāka teikšana, un kur sadzird labāk, taču jūs redzat pēc Malālas gadījuma, ka visi pakistānieši vairums atbalsta Malālu, vairums atbalsta šo viedokli. Jūs runājāt arī par Afganistānu un par to, kā mūsu skatījumā situācija attīstīsies, vai tā būs stabilāka vai mazāk stabila. Es domāju, ka atbilde uz šo jautājumu nevar dot uzreiz, jo tā būs atkarīga no tā, kā un kas notiks no šī brīža līdz 2014. gada pārējais periodam. Šie ir ļoti būtiski mēneši. Kas notiks no šī brīža līdz 2014. gadam, tas um, radīs nosacījums Afganistānā, lai iznotu tos mērķus, um, kādi ir tikuši uzstādīti. Vai mēs radīsim tādus apstākļus, uh, lai visas tās puses, kas izmanto vardarbību, varētu politiski vienoties un panākt stabilu valsti. Šie būtu jautājumi. Un tas, uz kuriem būtu jāatbild, lai saprastu, kā situācija attīstīsies. Es um, arī teicu jau pirms tam sarunā ar NATO ģenerālsekretāru, kurš teica, ka neatstās nekādu drošības vakumu Afganistānā. Un, protams, tas kaimiņiem ir visvairāk nepieciešams šādos apstākļos. Priekšstādātāji, paldies, ministrs kundze, tagad došu sociālistu partijas grupas pārstāvim vārdu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ministres kundze no sociālistu grupas eh, puses es vēlētos jūs sveikt šeit un esmu priecīgs redzēt eh, sievieti ieņemam tik augstu politisku amatu. Mēs varētu no jums mācīties, jo skatoties uz eh, ārlietu ministru padomu, kur satiekas um, Eiropas ministri, jums varētu rasties iespējas, ka šajā jomā valda tikai vīrieši. Līdz ar to varu jūs sveikt. Mans jautājums būtu ne tik ļoti saistīts ar ārpolitiku, bet ar citu jautājumu. Cik lielā mērā ekonomiskā krīze ietekmē Pakistānu un kādas ir galvenās uh, sociālās problēmas, kas ir saistītas ar šo krīzi? Jo, protams, sociālajām problēmām ir zināma ietekme, ja ne tieša ietekme uz uh, ekstrēmistu centieniem iesaistīt jaunus cilvēkus viņa cīņās. Jūs um, minējāt, ka jums ir panākt zināms progress uh, cīņā ar ekstrēmistiem, ka jūs um, to varat, varējāt pārvēst uh, par cīņu Pakistānas iekšienēm, Pakistānas tautas cīņu pret šiem spēkiem, jo tas, protams, ietekmē Pakistānas sabiedrību tiešā veidā un to uh, Ar nu, to nevar tikt galā tikai militārie spēki. Ko vēl jūs varētu darīt? Kā jūs varētu sasnāk, sasniegt šos mērķus? Kā šeit būtu izglītības jautājums saistīt, jo, jo vairāk izglītot jauniešu, jo mazāk jauniešu vēlēsies iesaistīties ekstrēmistu organizācijās. Mans jautājums būtu, kā risinot sociālos jautājumus, eh, jūs risināt arī mm, jautājumus par cīņu ar ekstrēmistiem. Priekšsēdētāji, paldies, ministrs kundze, lūdzu. Jā, jums ir pilnīga taisnība. Priekšsēdētāji. Ministri, jā, šīs um, lietas ir cieši saistītas. Jūs zināt, ka Pakistāna vēlas um, pasaules atbalstu, lai cīnītos uh, labāk ar terorismu. Un, protams, ka tas nozīmē arī ekonomisko iespēju nodrošināšanu Pakistānai un tās tautai. Es jau minēju to, cik ļoti mēs esam pateicīgi par iespējām, kas tiek sniegtas mums uh, ekonomiskajā ziņā, kā arī par um, robežu joslu rekonstrukcijas eh, atbalstu un citu veidu atbalstu. Tātad tās visas ir iespējas, kā mums palīdzēt cīnīties um, ar ekstremistiem. Protams, ir daudz dažādu aspektu, kas uh, var kas uh, var mm, palīdzēt mums cīnīties ar šo problēmu, jo pēdējo gadu laikā mēs esam iztērējuši 70 miljārdus uh, dolāru cīņai ar šīm problēmām. Uh, Investīcijām ir nepieciešama droša vide, taču pēdējo desmit gadu laikā šī vide Pakistānā nav bijusi pietiekami droša. Pēdējo pāris gadu laikā, sevišķi pēdējo mēnešu laikā, kuram gājuši bojā karavīri, ir aizvien vairāk tādu apstākļu, kas eh, attur no šīs um, sociālās um, un ekonomiskās problemātikas risināšanas no ārvalstu puses. Provinces ir ļoti daudz resursu, kas tiek ieguldīti, lai nodrošinātu izglītību. Un runājot par izglītību, mēs runājam ne tikai kā par tiesībām katram bērnam uz izglītību, bet par to, ka tas ir pienākums. Katram bērnam ir jāsņem izglītība, un valstī ir tas jānodrošina. Mēs esam pateicīgi ārpolitikas līmenī Eiropas Savienībai par um, visām iespējām, kas ir tirgus un ekonomiskajā līmenī mums dotas. Un mēs um, saskatām ārkārtīgi lielu ekonomisko iespēju Pakistānas iedzīvotājiem, ko jūs sniedzat. Un tā ir vislabākā iespēja, kā cilvēkiem palīdzēt um, tikt galā ar šiem ekstrēmistu cīņām. Paldies, priekšsēdētāji. Būs eh, nākamie runātāji, to starp eh, Sajāta kungs, Nīlāna Mankungs un vēl divi runātāji. Vai arī jūs prasiet vārdu, Tanuka kungs? Jā, atvainojiet. Tātad sāksim ar Tanuka kungu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pastāv ECR grupu, un mēs esam ļoti ieinteresēti Pakistānas situācijā. Pēdējo gadu laikā sevišķi sekoja līdzi cilvēktiesību jautājumiem, kas attiektos vai nu uz um, kristiešu minoritātes tiesībām vai uz sieviešu tiesībām vai arī etnisko grupu vajānošanu, kuru kopienas ir um, uh, arī Londona vai varbūt Belukī vai Sindī kopienas. Taču šodien vēlētos runāt par um, amadiem musulmaņiem, kas ir um, aizliegti Pakistānā un kuru garīgais uh, līderis arī ir uh, šodien parlamentā un šovakar mēs tiksimies vakariņu laikā. Uh, Vai jūs varētu paskaidrot, kādēļ šī miermīlīgā kopiena, kādēļ šī miermīlīgā musulmaņu kopiena joprojām ir aizliegta Pakistānā, kaut arī pārējā Dienvidāzijā, tostarp Bangladešā, viņam ir atļauts praktizēt? Un vēl viens jautājums um, no pragmatiskāka viedokļa. Vai jūs varētu lūdzu komentēt uh, attiecības ar Indiju pēc um, pēdējos uh, nedēļas notikumiem saistībā ar um, teroristu. Tātad, kāds būtu jūsu, kāds būtu jūsu viedoklis par šo jautājumu? Un vispēcot jautājums par Afganistānu un par NATO spēku došanas prom no Afganistānas. Ir bažas par to, ka Pakistānā ir spēki, kas varētu izmantot NATO došanos prom, kā iespēju padarīt eh, Afganistānu atkal talibanizētāku. Liels paldies! Eh, jūs uzdevāt daudz jautājumu vienā piegājienā, bet, nu, jūs tā darat pārasti. Vai uzklausīsim vēl kādus runātājus? Labi, tad es eh, došu vārdu Sājeda kungam. Liels paldies priekšsādātāju ārlietu ministre. Man ir milzīgs prieks jūs sveikt šeit, Eiropas parlamentā. Uh, Es esmu Eiropas parlamenta Pakistānas draugu grupa un gribējos laipni sveikt šīs grupas vārdā. Gribējos apsveikt ar jūsu punktualitāti šajā pēcpusdienā. Cerētu, ka arī Eiropas parlaments sekos jūs, piemēram. Bet pēc šiem komentāriem es gribēju uzdot savu jautājumu. Vispirms par vislabēlīgākā, vislabēlīgākās valsts attiecības statusa. At ar Indiju. Eiropas uh, Savienība to ir vēlēsies panākt visu laiku. Mēs atbalstam to, ka Pakistāna iet šajā virzienā, un mēs uh, esam uh, to iz, prioritē, izvirzījuši par prioritāti. Tāpēc uh, mēs apzināmies, uh, jūs arī apzināties, kādu atbalstu saņem Pakistāna no Eiropas parlamenta par uh, Mālafas lietu. Tā ir uh, lieta, kas ir satraukusi visu pasauli, ne tikai Pakistānu. Un tā ir īpaši daļrunīga, tāpēc, ka ir kopīgas vērtības. Visi var piekrist uh, vienai pozīcijai, balstoties uz to, ko ir piedzīvojusi šī meitene. Uh, un varbūt uh, tas nav pietiekami atzīts. Tomēr šī meitene ir ļoti laipni gaidīta apvienotajā karalistē, un, ja es pareizi saprotu, viņas atvesļošanās notiek ļoti labi. Mēs uh, turpināsim arī to atbalstīt. Viens jautājums par gaidāmajām vēlēšanām ārlietu ministri. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība iepriekš uh, ir iesaistījusies vēlēšana novērošanas misijās. Vai jums šobrīd ir informācija par to, kādas novērotāju misijas Pakistānā būs klāt, un vai mēs drīkstam pieņemt, ka tās drīkstēs darboties uz tādiem pamatiem, pie kādiem mēs esam pieraduši? Un vēl viens jautājums, kas saistās ar daudz Eiropas Savienības pilsoņu pieredzi apmeklējot Pakistānu pastāv pieaugoša tendence pieaugt nolaupīšanu un pat nogalināšanas gadījumu skaitam. Es eh, runāju ar Muhamedu Pārvīzu no apvienotās eh, par eh, tri, diviem citiem Lielbritānijas pilsoņiem, un neviens par šiem noziegumiem nav tiesāts. Viens mūsu pilsonis tika tur nolaupīts, un viņš uh, atgriezās savā valstī, pēc tam vēlreiz Pakistānā, lai sodītu noziedzniekus un tika nogalināts. Gribēju pieminēt arī vienu aizkustinošu gatu, gadījumu, kas pašlaik ir ļoti aktuāls apvienotajā karalistē. Sešus gadus veca meitene Tija Kinģema Atkinsone, un viņa, viņas tēvs pašlaik ir ieslodzīts, jo nolaupīja viņu pirms eh, četriem gadiem no apvienotās karalistes, un neatklāja, kur šī meitene šobrīd atrodas. Viņa ir Pakistānā, un mums būtu nepieciešama Pakistānas varas iestāžu palīdzība, lai pārliecinātos, ka viņa ir dzīva un vesela. Un Es nosūtīšu jums uh, ārlietu sekretāram šīs lietas detaļas, bet es gribētu no jums saņemt personīgu apstiprinājumu, ka jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai atgūtu šo britu pilsoni, ļautu atgriezties Lielbritānijā. Paldies, kolēģi! Kaut arī šīs lietas ir svarīgas, jūs uh, runājat pārāk ilgi, un man jūs ir jāaicina izteikties daudz īsāk. Varbūt eh, manā kungs, lūdzu. Paldies! Es gribēju uzdot ministrē jautājumu, bet viņai jāuzliek austiņas, jo es runāšu savā dzimtajā valodā. Mēs ļoti priecājamies par to, ka esat šeit. Varbūt šis brīdis nav piemērotākais. Uh, satiksmes ziņā, kas nāk no tālākiem ceļiem, bet, nu, mēs esam šeit un varam jūs uzklausīt. Lielas paldies, kas ir šeit. Pēc eh, Obamas pārvēlēšanas eh, ministras kundze, kādas, jūsuprāt, ir attiecības starp ASV un Pakistānu, kas pēdējos gados ir bijušas eh, visnotaļ saspringtas? šīs attiecības nebija vienkāršas, un, piemēram, tur bija problēmas attiecībā uz Pakistānas spēku iesaistīšanu Afganistānā. Kādas ir jūsu domas par jauno Obamas mandātu un attiecību, kā ir ar attiecībām ar ASV un NATO? Paldies! Uh... Paldies! Vispirms gribēju teikt, ka Pirmdienas pēcpusdiena ir slikta diena visiem parlamentiem, ne tikai Eiropas parlamentam. Ir nepieciešams zināms laiciņš, lai visi atgrieztos uh, savās vietās. Bet uh, sākšu ar atbildi pēdējiem jautājumam. Pēdējo gadu laikā mums ir bijušas sarežģītas attiecības ar uh, apvien, savienotajām valstīm, un domāju, ka tas uh, vairāk ir bijis nepareizi pārpratumu dēļ, nepareizes izpratnes dēļ. Uh, Mums nav tādu patiesu domstarpību. Pakistāna ir viena no primārajiem, uh, primārajām iesaistītajām pusēm pēc uh, spēku izvešanas procesā. Pakistāna darīs visu, kas ir tās spēkos, cīnoties pret terorismu, un tas ir uh, jautājums, kas kaitē mūsu valstī ekonomikai tautai, tāpēc eh, mums ir jābūt eh, pirmajiem, kas uzņemās nodrošināt eh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai novērstu jebkāda veida vārdarbību, uzspiestu mm, un nu, kaut ko uzspiestu jebkādām grupām. Jūs pieminējāt Obamas pārvēlēšanu pēdējo sešu mēnešu laikā mēs uzskatām, ka mums ir izdevies atjaunot attiecības ar ASV, kas a, pašlaik ir iegājušas normālās sliedēs, un mēs esam gatavi kopā strādāt. Mēs, a, mums ir vieno, vienoti mērķi Afganistānā un šajā reģionā, tāpēc es domāju, ka mēs varēsim sadarboties. Protams, ka mēs sagaidām, ka Afganistānā nepaliks eh, drošības vakums, ka šis pārējais eh, periods eh, būs atbildīgs, un tā ir NATO atbildība un citu iesaistīto valstu atbildība. Tomēr mūsu attiecībās ar NATO mēs uzskatām, ka mums ir kopīgi mērķi. Afganistānā, bet arī citādi attiecības ir svarīgas, un mēs turpināsim tās kopt Jūs pieminējāt um, arī reliģiskās minoritātes statusu Indijā. Pakistāna izrāda vislielāko gatavību pavirzīties uz priekšu attiecībās ar Indiju, lai tās nekļūtu par pagātnes attiecību ķīlnieci. Mēs uh, zinām, ka šīs eh, nav attīstības valstis. Kaut arī Eiropa pašlaik uh, piedzīvo grūtības, jūs esat dzīves piemērs tam, ka valstis savā starpā var sadarboties, un tāpēc uh, mēs ļoti lepojamies ar attiecību uzlabošanu ar Indiju un ceram, ka tas notiks uh, simetriski. Par malālu. Jūs uh, pieminējāt viņu. Viņi ir daudz izdarījis, lai apvienot Pakistānu. Vēl jūs pieminējāt gaidāmās vēlēšanas un novērotā misijas. Tas ir vēlēšana komitejas darbs, un es varu jums apsolīt, ka Pakistāna atļaus ierasties valstī Eiropas Savienības novērotā misijām. Tā ir gara tradīcija, par kuru mēs esam lepni. Jūs pieminējāt atsevišķas problēmas ar atsevišķiem cilvēkiem. Uh, un uh, jūs lūdzāt arī man palīdzību. Ja jūs iesūtīsiet mums uh, šīs lietas detaļas, mēs ļoti rūpīgi ar tām iepazīsimies un izdarīsim visu, ko varam. Informācijai, kā Madī, mu, musulmaņi Pakistānā ir aizliegti, ir absolūti nepareiza. Es ceru, ka jūs uh, to pieņemsiet zināšanai gan uh, protokolam par parlamentu sanāksmēm, gan eh, nākotnes diskusijām. Tad jūs pieminējāt jautājumus, kas attiecas uz eh, cilvēktiesībām, sieviešu nogalināšanu, etnisko naidu, un man ir jāatzīst, ka Pakistānā tāpat kā daudzās attīstības valstīs eh, visos virzienos ir liela izaicinājuma sociāli, cilvēktiesību un tam līdzīgi. Tomēr jums ir jāatzīst, ka pēdējo gadu laikā Pakistāna ir eh, veikusi būtiskus soļus, lai šīs problēmas risinātu. Es jums varētu minēt arī likumdošanu, piemērs no likumdošanas, ko mēs esam darījuši, lai to darītu, piemēram, eh, likums par eh, sociālais neaizsargātāko sieviešu aizsardzību un tam līdzīgi. Un Mums ir jābūt pacietīgiem, jāiedrošina vienam otram palīdzēt, lai to varētu panākt. Jūs eh, minējāt arī eh, Mālina ziņojumu, kas tika publicēts pirms pusotra gada. Gribēju jūs informēt par šo jautājumu. Kā jūs zinat, nesen ASV kongress pasludināja Gānīnu tīklu par teroristu tīklu, un Pakistāna, kas sadarbojas ar ASV daudzos jautājumos, tika aicināta sniegt viedokli. Mēs varam sacīt, ka mums nav nekādas saistības par uh, viedokli ar, par Gani tīklu, jo viņi nav Pakistānas pilsoņi. Ja tā būs institūcija, kas eh, tiks eh, atzīta par teroristisku organizāciju, tad mēs to tikai atbalstīsim. Tomēr šajā reģionā ir arī zināmi realitātes fakti, un tas ir jāņem vērā. Uh, Es vairāk kārt esmu sacījis un vēlreiz atkārtošu to, ka Pakistāna pamatotu iemeslu dēļ uzskata, ka jebkura organizācija, kas izmanto vārdarbību, nevar būt Pakistānas draugs. Mēs eh, ļoti aktīvi strādājam ar mūsu brāļiem un māsām un draudzīgajām valstīm, lai nodrošinātu to, ka mēs viens otram varam palīdzēt. Visbeidzot, tika uzdots jautājums par sievietēm un ārlietu ministriem. Manuprāt, jūsu augstā pārstāve Katrīna Eštone ir cilvēks, ar kuru var lepoties, un es ceru, ka jūs to arī darat. Viņa ir ļoti, ļoti efektīva ministre. Un es domāju par sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, es jau izteicos plaši. Uh, Paldies, eh, man ir vēl četri lūgumi pēc vārda. Kā jau jūs redzat, um, ir bez desmit eh, četri. Četros mums ir paredzēta balsošana, tāpēc aicinu jūs izteikties īsi, jo arī mi ministrē ir ļoti stingrs grafiks, lai viņi varētu sniegt atbildes. Šulca kungs, Etkinsa kungs un pēc tam Pasāta kungs. Es vēlētos, lai jūs at, varētu uzdot savus jautājumus vienas minūtes laikā. Šākas kundze. Paldies priekšsādātāji par iespēju sarīkot šādu viedokļu atmaiņu kādi ir izaicinājumi ģeopolitiskā kontekstā attiecībās ar Irānas Islāmisko republiku? Mans otrais jautājums ir par vārda brīvību un piekļuvi informācijai internetā. Tā kā mēs dzīvojam starptautiski sasaistītā pasaulē, ir aptuveni 15 miljoni mm, vietņu Pakistānā vien, Un uh, filtrēšana, cenzūra vienā valstī ietekmē arī citas valstis. Kāds ir jūsu viedoklis par to, vai YouTube uh, Pakistānā joprojām ir bloķēts? Un, ja tā ir, tad varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc. Vai jūsu valsts ir izteikusi kādas priekšlikums starptautiskajai telekomunikāciju savienības uh, sanāksmē, kas notiek šajās dienās? Un uh, kādas ir jūsu prioritātes internetu pārvaldības jomā? Uh, Liels paldies, tas bija tiešām īsi. Tālāk došu vārdu Šulce kungam, mēģiniet eh, pieturēties pie šī labā piemēra. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribēju pateikties ministrē par sniegto informāciju, bet es koncentrēšos uz jautājumu un nevis eh, detaļām fona informāciju. Vispirms es gribēju jautāt, kāda ir jūsu valsts nostāja attiecībā uz uh, tikko uh, atzīto Palestīnas uh, novērotāju statusu ANO. Un kā jūs vērtējat ANO ģenerālsekretāra Banki Mūna rīcību, lai aicinot izveidot no masu iznīcināšanas ieročiem brīvu zonu tuvajos austrumos. Mēs eh, priecājamies eh, par ļoti ciešo mūs eh, dara bāžu, bāžas Pakistānas un Vācijas ieroču ražotāja ciešā sadarbība. Un šie ieroči visā pasaulē tiek izmantot dažādos konfliktos. Ir konkrēti ziņojumi par to, ka Pakistānā, izmantojot Vācijas licenci, joprojām tiek ražoti šādi ieroči un pēc tam pārdoti valstīm, kas uh, vidējos austrumos uh, ir dažādās konflikta situācijās. Visbeidzot, kāda ir jūsu nostāja par Kašmīras konfliktu? Liels paldies, Etkinsa kungs, lūdzu. Es vienmēr izsakos īsti priekšsādātā, jūs to zinat. Imrans Kāns saka, ka Pakistāna ir viena no korumpētākajām valstīm pasaulē. Vai tā ir un ko jūs darāt lietas labā? Otrkārt, kāda eh, tiks eh, grozīts likums par zaimošanu, lai cilvēki netiktu nogalināti, pa, nogalināti tikai par nemusulmaņu tiesību aizstāvēšanu un vārda brīvības aizstāvēšanu jūsu valstī. Paldies un pasjauta kungs, jautājumu iespējams. Jā, paldies priekšsēdētāja ministres kundze. Man ir divi īsi klasiski ārpolitikas jautājumi, jo ministres kundze jau norādīja uz Pakistānas strateģisko ģeopolitisko nozīmi. Gribēju jautāt, kādas ir jūsu attiecības ar Persijas līča valstīm, kur dzīvo daudz pakistāniešu, kur jums ir tradicionāls attiecības, tomēr ir daudz satraucošu mm, problēmu un tendenču. Uh, un uh, otrkārt attiecības ar Centrālāziju, Taģikistānu un Kirgistānu, vai arī uh, no turienes uh, Pakistānā varētu tikt uh, vair, vairota nestabilitāte. Paldies, priekšsādāt, uh, paldies. Es uh, domāju, ka tie bija interesanti jautājumi, un vispirms gribēju sacīt, ka mēs ļoti labvēlīgi raugāmies šiem jautājumiem, jo tas mums sniedz iespēju uh, paskaidrot uh, atsevišķas nepareizi saprastas lietas, īpaši runājot par jaunākajām tendencēm. Pasauta kungs, jūs jautājāt uh, par politiskajām saiknēm ar vidējiem austrumiem. Manuprāt, uh, mums ir bijušas uh, spēcīgas strateģiskas attiecības, it īpaši ar Persijas līča. Uh, sadarbības padomes valstīm un daudzām citām valstīm vidējos uh, rietumos, kas uh, piedzīvo pārmaiņas. Un mēs atbalstām valstu neatkarības un teritoriālās nedalāmības principus. Ja kādā valstī ir iekšēji konflikti, tad uh, kur, kur situācija ir iespējams mainīt, tad mēs to atbalstām. Jūs eh, zināt, kāda situācija bija Ēģipte un Tunisijā. Un eh, pašlaik mūsu Ēģipt, attiecības ar Ēģipti ir stiprākas, ne, spēcīgākas nekā tās bija ar nedemokrātisko Ēģipti. Mēs atbalstām eh, jebkādas demokrātijas veidošanos. Jūs pieminējāt Taģikistānu un Kirgistānu. Mēs uzskatām, ka stabilitāte Nestabilitāte šo, šī brīža apstākļos viegli pārmetas no vienas valsts uz otru. Mums ar šīm divām Centrālā Azijas republikām ir ļoti labas attiecības, un tās kļūst aizvien svarīgākas, jo, kad stabilizēsies situācija Afganistānā, es ceru, ka mēs varēsim izmantot tranzīta ceļus, lai nodibinātu tirzniecības attiecības ar šīm valstīm. Runājot par to tirzniecības ministrs uh, Islamabādā nesen paziņoja par attiecību paplašināšanu ar uh, šīm valstīm, un tas mūs padara par aizvien ieinteresētākiem partneriem Afganistānas stabilizēšanā. Tas radīs uh, ekonomiskās uh, iespējas, kas uh, varēs palīdzēt vērot stabilitāti, un Centrālā Azija uh, šeit ir ārkārtīgi būtiska, lai Afganistānai šī iespēja rastos. Jūs pieminējāt Imrānu Kānu un um, to, ka viņš ir teicis, ka Pakistāna ir viena no korumpētākajām valstīm. Kas ir darīts lietas labā? Pēc uh, tam, kad ir paveikts eh, liels darbs, lai parlamentā tiktu iesniegts eh, tiesību akta projekts, eh, kas nodrošinās korupcijas kontroli un ierobežošanu, bet gribēju sacīt, ka šī valdība ir darbojasies trīs ar pus gadus, un parlaments uh, ir gādājis, uh, lai par, par to, ka vadošajos amatos ir opozīcijas pārstāji. Uh, korupcija ir daudzās valstīs, citās tā ir institucionalizēta, citās ir atšķirīgas formas, un mēs uzskatām, ka tā ir liela problēma, tāpēc mēs domājam par tiesību aktiem, kas to ierobežot. Jūs pieminējāt zaimošanas likumu, gribēju pievērst jūsu uzmanību tam, Kāpēc tas ir tik svarīgi? No 253 gadījumiem ku, apsūdzībām zaimošana tikai deviņi no tiem ir bijuši pret nemusulmaņiem. Pārējos gadījumos uh, apsūdzēti ir bijuši musulmaņi. Jūs redzat, ka uh, Nevar sacīt, ka šis instruments tiek izmantots, lai vajātu nemusulmaņu. Šī informācija nav precīza. Otrakārt, gribēju pievērst jūsu uzmanību ļoti svarīgam punktam. Jūs eh, visi strādājat starptautiskās galvaspilsētās, un arī es pati strādāju Islambadā un ceļoju uz eh, daudzām galvaspilsētām un lasu daudz eh, ziņu par uh, sociāliem un cilvēktiesību pārkāpumiem Pakistānā, bet kurš tad eh, pievērš eh, pasaules un Pakistānas uzmanību šīm problēmām? Vai tas ir Daily Post vai Washington Times vai vēl kāds eh, mēdīs? Nē, to dara pakistāniešu mēdī. Un šīs visas ir uh, pusauģu kaitas eh, ceļā uz eh, brīvu un demokrātisku saviedrību, un eh, es ceru, ka mums izdosies šīs problēmas atrisināt, pieminot zaimošanu. Rimšanas masī šī pati meitene, kuru, kura bija kristiete, vajāšana pret viņu vērsa musulmanis. Un tā pati uh, sabiedrība lēma, ka meitene tiek atbrīvota, bet viņas apsūdzētājs nonāk aiz restēm. Ir jāraugās, kā valsts un sabiedrības ris, sabiedrība risina šo problēmu. Mēs uh, ar savu tiesu sistēmu, parlamentu, mēdījiem un uh, parlamenta pieņemto likumdošanu mēģinam šīs problēmas risināt uh, proaktīvā veidā mēs neaizveram savas acis un pilnībā atbalstām jūsu bāžas šajā sakarā. Bet gribēju jūs iedrošināt, ka tiek darīts pietiekami daudz, tiešām daudz, lai likvidētu šīs problēmas. Tad jūs pieminējāt novērotāju statusu ANO Palestīnai. Mēs atbalstām to, ka Pakistāna ir Palestīna ir kļuvusi par novērotāju, un vēl tika pieminēts, ka vidējos austrumos ir atrasti masu iznīcināšanas ieroči. Mēs neesam iesaistīti šajā konfliktā, un jūs zināt, ka tas neizklausās īpaši ticami. Tomēr detaļas mēs varam papētīt. Vēl jūs jautājat par Kašmīras konfliktu. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Līdz šim mēs uzskatījām, ka šis jautājums eh, starp Indiju un Pakistānu ir atrisināts, bet uh, ir cilvēki, kas eh, pēdējo gadu laikā ir veiksmīgi mēģinājuši vairot naidu starp uh, abām valstīm un tautām. Un uh, miera tur nebūs, pirms šis jautājums netiks atrisināts. Bet kā mēs to varam atrisināt? Vai palielinot naidīgumu vienam pret otru, Pakistāna uzskata, ka nē. Militārām akcijām ar kāru starp uh, abām valstīm Pakistāns atbildi ir nē. Mēs sakām, ka šī, šīs problēmas ir iespējams atrisināt dialogā un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut uh, šajā dialogā arī Kašmirs reģionu pārstāvis, lai viņi varētu sniegt uh, tā atrisināšanās avārtā. Mēs uh, ļoti daudz darba ieguldām attiecību vidas veidošanā ar Indiju un sākam ar jautājumiem, kas ir vieglāk atrisināmi, un dažos no tiem mums jau ir izdevies gandrīz panākt pilnīgu vienošanos. Uh, Un, protams, ka mēs to ļoti vēlamies darīt. Un pēdējais jautājums, vai drīzāk pirmais, kas tika jautāts par Īrānu un Eiropas Savienību, kas uzskata Īrānu par um, ģeopolitisku izaicinājumu. Un ko Pakistāna par to domā? Es uh, savos komentāros sākumā sacīju, ka mēs esam lepni par to, ka mūsu ārpolitika koncentrējas uz tuvāko reģionu un attiecību uzlabošanu ar kaimiņu valstīm. Uh, Kaut arī mēs esam par prioritāti izvirzījuši Indiju, mums ir jāuzlabo attiecības arī ar Irānu, ar kuru mums ir gara kopēja robeža. Un tāpēc mēs sistemātiski esam mēģinājuši uzlabot saikni ar viņiem, jo uzskatām, ka Tas ir ļoti būtiski. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt eh, stabilitāti reģionā, proti uzlabojot attiecības. Runājot par Irānas kodola problēmām, mēs uzskatām, ka katrai valstī ir tiesības uz uh, civiliem mērķiem izmantojam kodola enerģiju, un mēs uh, uzskatām, ka Irāna ir jāievēro tās starptautiskās saistības. Jūs runājāt par vārda brīvību un cenzūru. Gribēju jums sacīt, ka tad, ja jūs atbraukt uz Pakistānu, jūs redzētu, ka mums ir brīva prese. Un uh, vārda brīvība nav joka lieta Pakistānas valdībai. Runājot par YouTube incidentu, jūs zināt, ka mm, tas bija atbilde uz uh, milzīgām bažām par drošību, kas uh, kļuva aktuāls Pakistānā. Mēs uh, Tāpat kā daudzas citas eh, valstis aicinājām bloķēt uh, YouTube kādu video, un tā kā viņi nebija to eh, spējīgi izdarīt, tad mēs bloķējām piekļuvu YouTube, ja viņi varēs nobloķēt piekļuvi atsevišķiem video, kas rāda spriedzi, tad mēs uh, turpmāk tā nākotnē vairs nerīkosimies. Lielas paldies, ministre, par jūsu gatavību piedalīties šajā viedoļu apmaiņā. Uh, Tā bija ārkārtīgi interesanta saruna, un es, eh, protams, atvainojos par laiku, kas Briselē šobrīd uh, ir ārā mm, redzams, bet eh, liels paldies par jūsu gatavību piedalīties. Paldies! So, colleagues, good afternoon. Kolēģi, sveicināti. Sāksim ar balsošanu, jo mums ir visnotaļ liela darba kārtība šai pēcpusdienai. Atgādināšu, ka mums arī būs debatas par situāciju Eģiptē. Un tur būs arī Leondas kungs, kas ir Eiropas Savienības eh, īpašais pārstāvis eh, Dienvidu vidusjūras reģionam. Un Par pirmo balsošanas jautājumu mēs balsosim divreiz. Tas būs mūsu juridiskā dienesta atzinuma dēļ. Un pirmā lieta tad būs korporatīvā sociāla atbildība, sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz ilgspējīgu un iekļaujošu atlapšanu. Kolēģi, lūdzu, sāksim balsot. Man arī jāpaņem mana balsošanas karte. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret Atkrīt. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums kopumā par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums um, atkrīt. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Mutis, mutiskais grozījums 3 par pret uh, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums kopumā par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas eh, noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas noraidīts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 43 par pret atturas. Manuprāt, būs eh, jāpārbauda 46 grozījums elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Jebkurā gadījumā noraidīts. Noraidīts. 47. grozījums par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas pieņemts. 46 par pret atturas šis jāpārbauda vēlreiz elektroniski. 46 elektroniskā pārbauda. Vēl viens kolēģis, beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts ar 27 pret 19 par. Balsosim elektroniski par um, atzinuma projektu. Lūdzu, kolēģi. Vēl viens kolēģis. Nebalsos, lūdzu, beidzam, beidzam balsot. pieņemts ar 41 par un 1 pret. Lūdzu, Datīkundze. Priekšsādātāji, kad es balsoju, es balsoju par, un tas parādījās, kā atturās. Es vēlējos bilst, ka es mm, mašīna tā ir norieģējusi. Okay. Labi, ņemam vērā. Kolēģi, balsosim vēlreiz par šo atzinumu un sāksim uzreiz par, ar pirmo grozījumu. Maurā kungs. Priekšsēdētāji, tā kā ir jāatsāk balsošana no jauna, ja visas grupas piekristu par to, ka tiek saglabāts balsošanas saraksts, iespējams, ka mēs varētu uh, tikai mm, veikt uh, galīgo balsošanu, zinot to, ka mēs izteiksimies vienādi par visiem grozījumiem. Like the... Ja visām politiskajām grupām ir tāpat balsošanas saraksts kā iepriekšējais, tad, un vienojamies, ka nebalsojam par šo, tad jā, protams, taču vai būtu kāda politiskā grupa, kas būtu pret? Lūdzu, nozaļiem. Ir tikai viens um, jautājums. 40. grozījumā bija piektais mutiskais grozījums. Mēs eh, par to nebalsojām. Līdz ar to varbūt, ka vajadzētu to minēt vismaz šajā reizē, jo es to ievēroju tikai pēc tam, kad mēs jau bijām nobalsojuši par galīgo versiju. 40. punktā ir piektais eh, mutiskais grozījums, kas neatkrīt, jo tas atkrīt tikai tad, ja 39. grozījums tiek pieņemts. Varbūt, ka sekretariāts varētu to precizēt. This oral amendment 5 falls if the... Piektais kompromisa punkts atkrīt tikai tad, ja desmitais kompromiss tiek uh, pieņems. Tas ir sekretariāta padoms uh, runātāji. Ja desmitais kompromiss arī tiek pieņems, tad tas uh, ir jāiekļauj 40. grozījuma tekstā kā pielikums, kā papildinājums desmitajam kompromisam. Priekšsēdētājs. Tas nozīmē to, ka mēs esam kļūdījušies un nebalsodami par piekto mutisko grozējumu To jūs vēlaties mums sacīt. Laikam jums arī taisnība. Runātāja. Jā, tā tas ir, taču teksts ir nedaudz sarežģīts, līdz ar to varbūt sekretariātam vajadzētu to precizēt. Priekšsēdēt, es, kolēģi, es ieteiktu tā, ja mums nebūtu nekas pretim. Balsosim vispirms par piekto mutisko grozījumu un tad sakosim grupas logumam un nebalsosim otro reizi paliekot ar tiem pašiem balsošanas rezultātiem, kāda bija pirmajā reize. Lūdzu, Piektais politiskais grozījums par priekšstādātais. Vispirms došu vārdu referentam. Paldies, esmu pret šo grozījumu, jo tas bija jāiekļauj kompromisā. Taču tikai piekdienam pēcpusdienā tas tika darīts skaidrs, līdz ar to esmu pret. Esmu pret 40. punktu un esmu pret šo papildinājumu. Tātad jūs esat pret um, mutisko grozījumu, līdz ar to mēs nevaram šeit balsot par šo mutisko grozījumu komitejā, un um, mums ir jādodas tālāk, um, jāķers tālāk uh, pie nākamā dosjē. Līdz ar to mēs nevaram balsot par šo punktu. Kā pirms tam vienojāmies ar visām politiskajām grupām, nebalsosim otrais un saglabāsim uh, iepriekšējos rezultātus kā pirmajā reizē un turpināsim tālāk ar nākamo Mariju Mauro dosie, kas būtu rezolūcijas eh, priekšlikums, eh, lai slēgtu debats par padomus un komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumu. Kolēģi, sāksim darbu ar šo dosie. 56. grozījums par pret Noraidīts. 57 par, pret, atturas, pieņemts. 58 par, pret, atturas, pieņemts. 59 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 1 par, pret, atturas, pieņemts. 60 par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 64 par, pret, atturas. Šu, šis mums, protams, būs jāpārbauda elektroniski. 64. Lūdzu, parādiet rezultātus, beidzam balsot. Noraidīts diemžēl, mm, sociālistu grupai varam teikt, ka tā nu ir. 65 identiski 74 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 65. grozījums par pret atturas pieņemts. 70 uh, uh, uh, pār pret atturas pieņemts, 71 pār pret atturas pieņemts, 72 pār pret atturas noraidīts, 73 pār pret atturas pieņemts, divinetiski punkti 75 un 80 pār pret atturas noraidīts, 76 pār pret atturas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 99. par pret no, nu, e, atturas noraidīts. 100. 101. par pret atturas. Pārbaudīsim. 101. punkts. Beigsim balsot. Noraidīts um, ar divu balsu pārsvaru. Simt otrais par pret atturas noraidīts. Simt trešais par pret atturas noraidīts. Simt ceturtais par pret atturas noraidīts. Simt piektais par pret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 112 un 13 identiski par pret atturas noraidīts. 114 par pret atturas noraidīts. 115 ar mutisko grozījumu 1. Kopas kundze. Paldies! Es vēlētos piedāvāt mutisko grozījumu, kas būtu šāds. Tātad mutiskais grozījums par Irākas teritoriju. Mauro kungs. Jā, paldies. Par nelēm man jāiebilst šim grozījumam mutiskajam. Nu, Tādēļ, ka grozījuma, mutiskā grozījuma priekšlikumā, kas jau tika stādīts priekšā, mēs redzam līdzvarot risinājumu iespēju, ņemot vērā visus grozījumus, kas attiecas uz Kampašu, un es aicinātu katram ieņemt atbildīgu nostāju šajā teksta daļā, jo šajā ziņā mēs ļoti stipri varētu sarežģīt balsojuma turpinājumu. Against, uh... Tad jūs esat pret šo mutisko grozījumu, jā? Ja? Es esmu pret uh, grozījumu, kur piedāvā sociālistu grupa Kopas kundze. Jā, arī mēs esam pret uh, mutisko grozījumu, ko piedāvā ETP. Tādā gadījumā mēs nebalsosim ne par kādiem mutiskajiem grozījumiem. Balsosim par 115. grozījumu bez mutiskā grozījuma. Par, pret, atturas, pieņemts. 115. grozījums apstiprināts uh, sākotnējā versijā bez mutiskā grozījuma. 116. pār pret atturas noraidīts, 117. pār pret atturas pieņemts, 118. pār pret atturas pieņemts, 119. pār pret atturas noraidīts, 120. 119. pārbaudīsim elektroniski. 119. grozījumu. Please close the, the vote. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 120. pār pret atturas. Jāpārbauda elektroniski arī šo grozījumu. Sākam balsot par 120. Close the vote. Beidzam balsot. Is rejected by. Noraidīts uh, ar vienas balss pārsvaru. 122. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 123. par, pret, atturas, pieņemts. 124. par, pret, atturas, pieņemts. 125. par, pret, atturas, pieņemts 126 pār, pret atturas pieņemts 127 pār, pret atturas pieņemts 128 pār, pret atturas pieņemts 129 pār, pret atturas pieņemts 130 uh, pār, pret atturas pieņemts 131 pār, pret atturas noraidīts 132 pār pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss uh, A apsvērumu punktā par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas noraidīts. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums ar mutisko grozījumu numur 2. Kacina kungs lūdzu, paldies priekšsādātāji. Es gribēju iesniegt uh, mutisku grozījumu kā kompromisu. Tas skan sakojoši. Uh, kur tas varētu ievērojami uzlabot ES eh, e eh, delegācijas eh, efektivitāti Bagdādē. Jūs zināt, ka daudzām valstīm vēl nav vēstniecību Bagdādē, bet ir Erbilā, jo to ir, tā ir vieglāk piekļūt, un starptautiskais bizness dodas uz Erbilu, lai sadarbotos ar Eiropas kompānijām, un tāpēc es uzskatu, ka mūsu birojam tur ir jābūt un jāatbalsta aktivitātes Erbilā. Okay, some... Labi. Vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Tātad balsojam par 33. grozījumu kopā ar mutisko grozījumu 2 par, pret, atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 33. grozījumu kopā ar otro mutisko grozījumu, ko sagatavojas Kācina kungs. Please uh, close the electronic vote. Beidzam balsot. Noraidīts ar 28 pret 17. 35. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie 41. grozījuma. Ja neviens nav pret, Tad no 41. līdz 50. balsosim blokā. From 41 to 50 except 43. In favor? No 41 līdz 50 izņemot 43 pār, pret, atturas pieņemts. Tagad 43 pār, pret, atturas. Manuprāt, pieņemts, bet ja jūs vēlaties, mēs varam pārbaudīt elektroniski. Please close. So it's adopted as well. Arī apstiprināts. 52. grozījums pār pret atturas noraidīts. 53. pār pret atturas noraidīts. Piecdesmit ceturtais grozījums tagad, jo trīsdesmitais netika pieņemts. 54. pār pret atturas noraidīts. Arī par 55. to bija jābalso pār pret atturas noraidīts. Un tagad pāriesim pie atsaucēm. Par to balsosim blokā 1 līdz 14 pār, pret, atturas, pieņemts visi, visas atsauces ir pieņemtas. Un tagad pāriesim pie rezolūcijas uh, projekta, elekt, balsošanas uh, par rezolūcijas projektu elektroniski. Okay, please close the... Labi, beidzam balsot.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 So, colleagues, I have to remind you that the committee... Kolēģi, man jāatgādina, ka Starptautiskās cienītības komiteja sniedz uh, ārlietu komitejai atzinumu par to, ka būs uh, jārīkos šādi un nākamais būs galabalsojums par uh, rekomendācijas priekšlikumu, līdz ar to mums būtu jābalso par vai pret elektroniski. Oh, sorry, sorry, sorry, sorry. No? Again, we need to... Jāatkārto, ka bija tehniskas kļūmes. Tad bija kļūme. Vous avez un problème Non, non, ça va, ça va lentement. Three more colleagues. Vēl trīs kolēģi. Vēl divi? Viens. Labi, beigsim balsot. Pieņemts kompromiss ar 47 balstu par un divām, kas atturās. Paldies! Nākamā lieta ir migrantu integrācija, tās ietekmes darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensiju. Kristians Danpreda, sagatavojas atzinumu sāksim uzreiz ematisko grozījumu viens par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā, trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret pret atturas pieņemts, 11. par pret atturas pieņemts, 2. kompromiss par pret atturas pieņemts, 17. grozījums par pret atturas pieņemts, 18. grozījums par pret atturas pieņemts, elektroniskais balsojums par um, atzinumu priekšlikumu kā grozīts So please close the vote. Beigsim balsot. 46 par 2 pret 1 atturējies. Esam pieņēmuši referēna kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mēs balsojām otro daļu otrajam grozījumam, pat ja vajadzēja nebalsot, jo pirmais grozījums jau bija pieņemts. Tātad jums ir otrais uh, matiskais grozījums, tas ir šķirtais balsojums, un otro nevajadzēja balsot, jo pirmais matiskais grozījums tika pieņemts. Tas man viss būtu sakāms. So, uh... Jā, jums taisnība, taču otrais, manuprāt, bija noraidīts. Tas nozīmē, ka Tas atkrīt. Jā. Tas ir piefiksēts. Paldies! So that was uh, the last uh, dossier for the... Tātad pēdējais dosie elektroniskajam balsojumam ir izskatīts un Nākamais darba kārtības punkts tātad ir situācija Eģiptē, taču mums būs pāris minūšu pārtraukums. Colleagues, I, I just learned that uh, Mr. Leon will be here at uh, 5 o'clock. That means. Kolēģi, uzzināju, ka Leona kungs būs šeit tikai 5, līdz ar to mums būs 15-20 minūšu pārtraukums. Lūdzu, esiet klāt atpakaļ 5.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 So, colleagues, we can uh, start. Mr. Leon is uh, with us uh, and. Dāmas un kungi, varam sākt runāt par nākamo debakārtības punktu, par situāciju Ēģiptē. Aicinu Leone kungu, kurš specializējies šajos jautājumos un kuram ir nopietni paziņojumi par 27. Um, novembra jautājumu Tātad deklarācija par um, situāciju pret eh, demokrātijas principiem un par to, ka ir nelimitētas pilnvaras piešķirtas um, Eģiptes prezidentam. Un tātad mēs varam secināt, ka situācija attīstās eh, satraucošā virzienā. Deklarācija, kas um, tika izdota pirms pāris dienas, pirms um, augstākās konstitucionālās asamblejas um, sprieduma, tad konstitucionālā deklarācija, kas um, ir nākusi kritiskā brīdī demokrātiskiem procesam Eģiptē, kur visi, kur tad norisinās diskusijas par um, jaunu konstitūciju, kas eh, norisināsies 15. decembrī un kas eh, un būs arī parlamentu vēlēšanas. Eh, šī deklarācija ir nākusi klajā ļoti sarežģītā brīdī, kad uzsvars tiek līdz uz to, cik nozīmīgs būtu demokrātiskās pārmaiņas Eģiptē un cilvēktiesību ievērošana. Uh, Eiropas Savienība ir sniegusi visu savu atbalstu Eģiptē, lai atgūtu līdzekļus, kas izšķēdēti Mavrika režīma laikā. Eiropas Savienība var sniegt atbalstu Eģiptei, lai ievērotu demokrātijas principus, tiesiskumu un lai uh, būtu dialogs, iesaistoties visām institūcijām. Tas ir ļoti būtisks brīdis, lai pārbaudītu, kāda ir Eiropas ārpolitika, kāda būs ietekme, kāda būs mūsu pozīcija, kāda būs eh, mūsu nostāja un padarītais, eh, lai atgūtu šīs eh, valsts līdzekļus un nostiprināt finansiālo situāciju, kā risināsies mūsu partnerība, ievērojot eh, cilvēktiesības, eh, brīvības un eh, toleranci, kā arī tiesiskumu. Leoni, kungs, es vēlētos jums dot vārdu jūsu novērojumiem un jūsu pārdomām, un tad mums būs iespēja diskutēt un uzdot jautājumus, lūdzu. Thank you. Much, Lielas paldies, priekšsādātāji! Labdien visiem! Man šeit ir liels uh, prieks atgriezties. Un šodien mēs tiekamies, lai apspriestu Ēģipti. Jūs zinat, ka uh, šī valsts mums uh, dara bažas, un tā ir prioritāra valsts šajā reģionā. Pēdējo pāris nedēļu laikā mēs esam redzējuši, ka Ēģiptē vairojas politiskā sašķeltība un veidojas politisks trīsstūris, kuram mēs uh, ļoti rūpīgi sakojam līdzi. Prezidents un musulmaņu brālība, tiesību un taisnīguma partija no vienas puses, kur atbalsta dažas op opozīcijas partijas, uh, tiesu sistēma, Otrkārt un treškārt vairums opozīcijas pārtiju liberālie politiskie spēki. Jūs zināt, ka šī šķelšanās ir tikai padziļinājusies kopš prezidents ir 22. novembrī nācis klajā ar konstitucionālo deklarāciju, par to, ka Nacionālajai asamblējai un prezidentam būtu jābūt pasargātam no konstitucionālās tiesas lēmumiem, un e, tas ir pretrunā ar konstitūciju. Pēc e, konstitūcijas projekta apstiprināšanas jūs zināt, ka tā bija ļoti pretrunīga, un tā tika apstiprināta piekdienas rītā, 30. novembrī. Pēc tam neislāmisti piekdien un islāmisti ceturtdien rīkoja demonstrācijas. Tās e, notika un e, vakar un aizvakar mēs e, redzam, ka Kairā un citās Ēģiptes pilsētās joprojām pieaug spriedze tā ir milzīga spriedze. Varbūt pagaidām nav lielas vārdarbības, bet spriedze ir liela. Murs, prezidents Mursī ir aicinājis rīkot uh, referendumu par konstitūciju 15. decembrī. Visbeidzot bija gaidāms, ka augstākā konstitucionālā tiesa nodrošinās uh, dibināšanas asamblējas uh, apstiprināšanu un islāmisti nobloķēja piekļuvi tiesas ēkai, par spīti tam, ka pārtījas brīvība un taisnīgums, kurus pārstāv musulmaņu brālība, aicināja to nedarīt. Viņi aicināja tiesnešus pārtraukt visas sēdes un pievienoties uh, uzsāktajam streikam. Jūs zināt, ka tiesneši ir aicināti boikotēt ref referendumu. Svētdienas vakarā tiesnešu savienība, kas pārstāv šīs uh, nozares uh, darbu, darbiniekus uh, visā valstī, atteicās piekrist kompromisam vēlreiz uh, apliecināja, ka tā neuzraudzīs uh, referendumu un vēlēšanu likumības noris, noris un likumību. Protams, ka šie lēmumi nav saistoši tiesām. Tā pašā dienā Brīvības un taisnīguma partija apsūdzēja konstitucionālo tiesu, ka tā nelikumīgi iesaistās politiskos jautājumos. Nacionālā glābšanas fronte nosodīja Mursī aicinājumu uz referendumu par nelikumīgu konstitūciju un svarīgas politiskas figūras nāca klajā ar pāziņojumiem. Piemēram, Musaf kungs sacīja, ka uh, darbs pie konstitūcijas projekta tika pabeigts bezprecedenta ātrumā un cilvēkiem nav bijusi iespēja ietekmēt uh, tās saturu. Citas politiskās pārtīs arī pauda savu nostāju un paziņoja par jaunu demonstrāciju rīkošanu rītdien prezidenta pils priekšā kairām. Šo aicinājumu ir parakstījušas 18 politiskās pārtīs un grupas, uh, ieskaitot sociāldemokrātu, brīvās Ēģiptes, Nacionālās frontes, um, brīvībai un demokrātijai un daudzu citu partiju pārstāvjiem. Opozīcija pārsvarā vainu boikotē referendumu vai pašlaik piedāvā balsot pret konstitūcijas projektu, bet gribēju jums pastāstīt, ka, diemžēl, ne visi opozīcijas spēki un ne visi spēki, kas atbalsta valdību, piekrīt šādai nostājai. Izskan arī balsis, kas piedāvā risinājumus, kompromisu meklēšanu un pirms dažām minūtēm Morāls Sadats, um, bijušais um, komitejas vadītājs parlamentā, piedāvāja meklēt risinājumus, lai vienotos par uh, kopēju kompromisu starp uh, pozīciju, opozīciju un tiesu sistēmu Eiropas ārējās darbības dienests un tā augstā pārstāve ļoti cieši sazinās ar visbūtiskākajām politiskajām figurām, ar prezidentu, politisko partiju svarīgākajiem pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības un institūciju pārstāvjiem. Mūsu Vēstījums ir bijis tāds, ka ir jāatrod spēcīgs konsens starp visiem politiskajiem spēkiem, ir jāpanāk vienošanās ar tiesu varu, lai izvērstī, izvairītos no institucionālām sadursmēm un atgriezt referenduma procesu uz pareizā ceļa, iesaistot tajā visas sabiedrības slāņus, nodrošinot uh, neatkarīgu tiesu vāru un nonākot pie konstitūcijas, kas um, ievērotu visu cilvēku cieņu, cilvēku tiesības uh, un citas pamatbrības. Mēs esam šos principus darījuši zinām mūsiem Ēģiptes, mūsu Ēģiptes sarunu partneriem, to, ka ir jāveido plurālistiska, demokrātiska sabiedrība, nodrošinot uh, visu vāru līdzsvarotību un, un nodrošinot iekļaujošu, integrējošu procesu, tajā skaitā ņemot vērā minoritāšu intereses. Jūs droši vien esat redzējuši manus publiskos paziņojumus, kuros es uz stingri norādu uz to, ka minoritāšu tieši, tiesību ievērošana ir viens no demokrātijas pamatprincipiem arī pārējais posmos. Protams, ir jānodrošina arī brīvi neatkarīgi mēdī, brīvā tiesu sistēma un vārda brīvība. No šāda viedokļa raugoties, mēs arī esam skaidri teikuši, ka ir stingri argumenti, lai pieņemtu lēmums, bet mums ir jāmēģina panākt situācija, ka Ēģiptē tiek meklēts kompromiss un kopēji pamatprincipi. Pašlaik tas nav izdarīts, un tā ir bijusi kļūda. Mēs uzskatām, ka konsensa meklēšana ir visu Ēģiptes politisko spēku kopēja atbildība, bet īpaša atbildība parasti vienmēr ir valdībai prezidentam, un tā attiecas uz visiem politiskās arēnas pārstāvjiem. Mēs nesen aicinājām, lai uz sadarbību ar eģiptiešiem tas ir ļoti labs instruments. Un tā pati par sevi nav deklarācija, bet uh, tikai procesa sākums um, attiecībām starp uh, Ēģipti un Eiropas Savienību. Daudzi cilvēki mūsu dienestā uzskata šo sadarbību kā jaunu līgumu starp ES un Ēģipti, veid, lai veicinātu mieru. Uh, stabilitāti, sociālo taisnīgumu, tiesiskumu ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu, labu pārvaldību un tā tālāk. Tas ir ļoti labs dokuments. Punkti par cilvēktiesībām, demokrātiju, konsensu un integrācijas aspektu tajā ir eh, ļoti stingri. Un šajā pa paziņojumā ir uzsvērts, cik svarīgi ir dažu Eiropas parlamenta deputātu iesaiste. Daži no viņiem šeit šodien ir klāta. Aidbrukas kundze, Salfrankas kungs. Un jāteic, ka mēs esam rīkojuši arī tikšanās ar uh, civilās sabiedrības, pār, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem gan pirms darba grupas, gan pēc darba grupas sanāksmēm. Esam tikušies ar pozīcijas partijām, ar opozīcijas partijām, nod, mēģinot nodrošināt to, ka šajā sanāksmē izskan atšķirīgi viedokļi, meklējot jaunus instrumentus un dialoga iespējas starp abām pusēm, kā arī institūcijām. Uh, Mums priekšā ir sarežģīts laiks, nebūs viegli tuvākajās nedēļās ne pirms, ne līdz referendumam, ne arī pēc tā, jo mēs uzskatām, ka atbildē šobrīd ir jābūt vairāk Eiropas eh, Ēģiptē, jābūt eh, lielākai mūsu iesaistē, ir jāiegulda vairāk darba, lai meklētu uh, konsensu un integrējošo pieeju. Un mūsu pūliņi ir jāpastiprina. Faktiski Eiropas Savienība ir unikālā pozīcijā. Tas, tā ir vienīgais būtiskais politiskais spēlētājs globālajā arēnā, kura ir izveidojusi šādu darba grupu. Un tā mums, mūsu atbildības un uh, mūsu unikālās uh, situācijas dēļ dod mums uh, iespēju meklēt uh, sadarbību ar tiem cilvēkiem, kas vēlas uh, atrast kompromisus un izēju no strupceļa. Es domāju, ka ne tikai Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāv, bet arī parlamenta deputāti uh, šeit var spēlēt ļoti būtisku lomu, un mēs aicinām jūs to darīt uh, tuvākajās dienās, runājot ar pārstāvjiem, ar jūsu sarunu partneriem Eģiptē, ar visu politiskā partiju spektra pārstāvjiem, ar Eģiptes institūcijām, jo galīgais eh, risinājums par situāciju Ēģiptē būs izšķirošs visam reģionam un Eiropas Savienībai mūsu kopējai nākotnē šajā reģionā. Un tāpēc eh, es uzskatu, ka mums ir jādomā par Eiropas uh, ciešāku sadarbību, iesaistīšanos un sadarbību ar partneriem, kas meklē kompromisus un risinājumus. Lielas paldies! Lielas paldies, Leona kungs! Vispirms došu vārdu tiem deputātiem, kuri darbojās ES Eģiptes darba grupā Kairā, un tagad vārds Salafrankas kungam. Paldies! priekšsēdētāji. Lielas paldies Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim. Paldies par jūsu reaktivitāti, ka atbildējāt eh, ielūgumam no šīs komitejas paplašinātā bīroja pagājušā nedēļā, lai uzklausītu jūsu vērtējumu par bažīgo situāciju Eģiptē. Un kā jau to atgādināja priekšsēdis, uh, nedēļu pēc eh, darba grupas panākumiem valstī. Un pēc šī dekrēta, m, mm, ko izdod bija priekšsēdis pieņemšanas. Es domāju, ka Nīsas kundze piekritīs, ka tad, kad mēs tikāmies ar uh, konstitucionālās asamblejas locekļiem un citiem mums bija tāda sajūta, ka ir noticis liels progress darbos un ir eh, daži konfliktuālie punkti, kas jāatrisina. Šariāta eh, loma tieši jaunajā konstitūcijā un deputāti, kas eh, bija no liberāļiem, teica, ka viņi to pār, cenšas pārvarēt ar konsensu, bet eh, nu, tas neizdevās. Un īpašais pārstāvis eh, izteica ļoti piesardzīgus komentārus un eh, savā vērtējumā bija piesardzīgs, un es vēlējos uzdot jautājumu, kāda būtu alternatīva, ja konstitucionālā tiesa, kas jau ir anulējusi eh, konstitucionālo asambleju pēc eh, vēlēšanām, kas tad būtu noticis, ja tiktu eh, šorē padome anulēta un Kas tad notiks ar referendumu, ja e, tiek apstiprināta šī konstitūcija, vai tad arī tālāk e, tas atsauksies uz Mursiju un arī tālāk e, mm, likum, li, likumdevēja vēlēšanas. Kāds būtu alternatīvas tam, ja šī konstitūcija netiek pieņemta? Un no tā izriet nākamais jautājums. Kāda ir savu vē, e, pozīciju attiecībā uz šo tekstu. Tas atbilst, e, vai, vai tas atbilst vairākumam vērtējumam, kas nav varbūt demokrātisks, un kādas ir iespējas nonākt pie konstitūcijas jauna priekšlikuma gadījumā. Ņemot vērā to, ka konstitūcija ir tāda, kāda tā ir, un ņemot vērā apstākļus, vai jūsuprāt būtu vēlams ja šis dekrets netiek atcelts, kā daži to šeit vēlētos, man te ir bāžas par to, vai tas būtu vēlams. Vai jūs esat eh, varējis konsultēties ar ASV administrāciju par šo jautājumu, jo viņi piešķir ļoti eh, lielu palīdzību Eģiptei. Okay. Lielas paldies, Sala Frankas kungs un tagad Neicis kundze. Paldies! Savas grupas vārdā es gribēju pateikties eh, Leona kungam par to, ka esat mūsu vidū un esat gatavs eh, runāt par šo jautājumu. Tas ir ļoti sarežģīts un jūs eh, ļoti labi raksturojāt, cik pretrunīga šobrīd ir situācija. Es esmu viena no deputātiem, kas piedalās šajā darba grupā un no vienas puses man varēja diskut, man radās iespējas, kad mēs diskutējām ar saviem kolēģiem padomē un pat žurnālistiem, ka mēs uh, sniedzam tādas atbildes, kādas uh, viņi grib dzirdēt. Labi, man tāds iespējas radās, un es pie sevis nodomāju, ka laiks uh, visu noliks savās vietās, vai viņi tiešām to domā, vai tās ir tikai tūkšas runas. Uh, Mm, tas uh, mani pārsteidza šajā viedokļa apmaiņā, kas bija ļoti ilga, gandrīz uh, trīs stundas, un šajā diskusijā piedalījās daudzu politisko pārtīju pārstāvi, un es nesauktu to par paranoju, gluži par paranoju, bet tas ļoti atgādina paranoju, jo viņi ļoti baidās uh, no ārvalstu iejaukšanās, un tas ir viens aspekts, kas ir jāpatur prātā. Viens uh, no aspektiem, kas ir jāpatur prātā, ir arī tas, ka Mursī kungam bija milzīga loma panākot vienošanos pār pamiera noslēgšanu Gazā. Uh, Es jau vairāk kārt esmu teikusi, ka mums ir jāparaugās uz kļūdām, kas tika pieļautas pēc e, pirmajām brīvajām pašvaldību vēlēšanām Alžīrijā. To rezultātā tika nodibināts islāmistu vairākums, un pēdējo nedēļu laikā pasauli atviegloti uzelpoja, un Alžīrijas uh, valdībai izdevās uh, izvairīties no pilsoņu kāra. Tomēr man ir godīgi jāatzīst, ka es uh, esmu pārsteigta, ka kāds uh, cilvēks, kurš uh, vadīja šo darba grupu, ka Morsī, Mursī, kas vadīja šo darba grupu, tur pauda viedokļus, kam mēs nevaram piekrist. Ir jādomā, kāds ir vislabākais ceļš, kā panākt, ka šie dekrēti tiek atsaukti vai apstiprināti. Vai mums ir jārunā ar prezidentu vai ir kādi citi veidi. Un tas ir arī mans jautājums Leona kungam. Kādas ir jūsu gaidas, ja referendums, eh, referenduma rezultāti nebūs pārāk eh, slikti vai ir kāda iespēja, ka situācija uzlabosies? Vai jums ir pamats domāt, ka šis uh, režīms nu, būs uh, nedaudz labākā situācijā. Paldies, Neicis kungam. Tagad došu vārdu Pancērī kungam, kurš vada delegācija attiecībām ar Magrebas valstīm. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, nekādā ziņā neapšaubu to, ka Ēģiptes prezidents ir spēlējis nozīmīgu lomu mediācijā un ir saņēmis arī lielu starptautisku atzinību, bet, manuprāt, šī atzinība tika izmantota, lai nonāktu pie mm, šāda spēka izmantošanas, par kuru šobrīd diskutējam. Eģipte ir nozīmīga valsts, tas ir acīm redzams. Ņemot vērā to, kādu lomu tā var spēlēt trauslajā līdzsvara uh, nodrošināšanai tuvajos austrumos, un vai šī politika tiks turpināta. Man ir tāda sajūta, ka arvien vairāk izskatās, ka šī stratēģija ļauj gūt jaunas, jaunas iespējas un sabiedrība saskarās ar jauniem datiem, jaunu situāciju, un mēs nevaram spriest, mēs nevaram uh, neredzēt, kā tas izskatās, kā tur ir, jo būs liels grūtības gan iekšpusē, gan mm, arī citur, un es piekrītu Sala Frankas kungam, kad viņš prāto par to, vai mums vajadzētu sniegt kādu atzinumu viedokli par konstitūcijas tekstu. Šis mm, teksts eh, ir mm, apšaubāms no demokrātijas viedokļa un eh, tā maigi izsakoties rāda problēmas. Mm, Un nu, es vēlējos uzdot šādu jautājumu. Man ir tāds priekšstats, ka nebūs pietiekami un pārliecinoši un teikt, ka Eiropā mēs vēlamies tā, lai būtu vairāk Eiropas. Es domāju, ka nu, vajadzētu nedaudz pacelt toni un aizsākt jaunu kaimiņa attiecību politikas aspektu, un mums jācenšas arī noteikti eh, apstākļus šiem, eh, šiem procesiem, un vēl ir arī jautājums par ASV lomu šajos procesos, manuprāt, ASV tur nepiedalās, un kā tad ir ar mm, armijas eh, līdzdalību, vai vajadzētu nosūtīt signālu, lai mm, militāristi paliek ārpus tā visa. Liels paldies, Pancerī kungs, tagad došu vārdu Gīnes kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, es pateicos arī Leona kungam par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju un pateicos arī kolēģiem, kas piedalījās mm, sanāksmē Kairā. Sākumā es vēlējos teikt, ka Nēsas kundzes uzdotajam jautājumam varu tikai pievienoties, ko mēs varam darīt pēc eh, Mursī mm, par, eh, paz, eh, paziņojuma par dekrētu. Frankā mm, kungs runāja par darba grupas veiksmi, un es vēlējos uh, informēt par NVO informāciju, kas e, izteica savu vilšanos. Es vēlētos gūt jūsu reakciju. Tātad NVO bija vīlušies, vīlušās. Tie ir teikts, ka e, darba grupas e, izveide nav devusi rezultātus. Mors ir noraidījis NVO klātbūtni un Eiropas Savienība esot piekritusi šādai Mursī nostājai. Es vēlējos noskaidrot, vai šāda informācija atbilst patiesībai. Es ceru, ka Leona kungs tā tad varēs atbildēt uz to. Ja tas tā ir, tad es domāju, vai šī nostāja, kas ir ārkārtīgi nozīmīga manās acīs attiecībā uz pilsonisko sabiedrību, uz NVO, vai Eiropas Savienības nostāja gadījumā nebūtu devusi mm, jaunu impulsu mursīk mm, lēmumiem, kurus viņš pieņēma pēc tam. Tātad eh, šī Eiropas, vai jūs varētu eh, apstiprināt šo informāciju un mm, vai tādējādi nav tikus vainot mūsu pozīcija attiecībā pret mursīku? Thank you very much, uh, Madam uh, Nils. Lies paldies. Kā cerēts, ir ļoti daudz um, kolēģi, kas vēlas um, runāt, līdz ar to es aicinu kolēģus uh, iekļauties divās minūtēs, lai varētu iekļauties paredzētajā laikā jautājumiem un atbildēm. Šāks kundze, divas minūtes lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Leona kungs. Uh, Jūs eh, diskutējāt par Eiropas Savienības eh, lomas nozīmi un, protams, par eh, to, kā Eģiptē darbojas šis pārējais process, kā arī kādi varētu būt izaicinājumi, ar kuriem būtu jāsaskaras nākotnē. Es ar lielu interesi esmu uzklausījusi augsto pārstāvju izteikto Marsiju kunga teikto, kā arī žurnālistu teikto, runājot par um, tiešo komunikāciju. Bet kas attiec tieši uz um, līdzekļu atgūšanu? Šeit ir ļoti sarežģīta situācija. Mūsu stratēģija, kas attiecas uh, tieši uz Āfrikas reģionu un citām šī reģiona valstīm, ir um, bijusi tāda, ka pārdomāt šo stratēģiju, stratēģiju esmu iekļāvusi to arī savā vēstulē. Šis būs tāds pārbaudas brīdis, kad mēs varēsim pārbaudīt, kā darbojas mūsu stratēģija. Vai varētu būt arī kāds um, draudz šajā brīdī? Vai mēs varam izmantot šādus uh, vārdus, lai to raksturotu? Lai nu kā šis brīdis, kad mēs um, Eģiptes tautai varam teikt to, ka mēs koncentrējamies uz viņu tiesībām un brīvību, mums ir parādīt to, ka demokrātija ir kas vairāk, kā viens cilvēks viena balss. Mēs varam pierādīt to, ka pastāv tiesiskums, un tas tiek ievērots. Rodas jautājums par to, cik nopietna Eiropas Savienība ir nosakot nosacījumus par finanšu atbildību, jo Eģiptē tas ir vairāk nekā pārbaude. Tā tas ir gadījums, kas ir jāizmanto, jo ja ne tagad, tad kad tieši mēs runāsim par šīm nosacījuma klauzulām? Jājautā, kas tad īsti ir galvenais sarunu partneris, vai tā ir valdība, vai tā ir tauta? Es gribētu no jums uzzināt, vai, ja mēs nerīkosimies tad, tagad, kad tad mēs rīkosimies? Paldies, Šāks kundze, manis kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdi. Un paldies Leonī kungam par ierašanos. Es uh, esmu gandarīta par darba grupas izveidi. Tas ir jauns uh, diplomātisks mm, akts, kas papildina dialogu starp uzņēmumiem, die, sociālo dialogu. Mm, tas ir veids, kā labot kļūdas, kuras pieļāvām pagātnē. Mēs neredzējām varbūt visas sociālās un ekonomiskās situācijas realitātes aspektus, un ārējās darbības dienests un Eiropas Savienība atbalsta mm, progresu, un tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu prātot par atbalstas, finanšu atbalsta sniegšanu Mm, Ēģiptei, jo pretējā gadījumā mm, procesi būs lēmti neveiksmīgi. Jāraugās arī, kas Eģiptē ir mainījies pēc Palestīnas notikuma attīstības un atzīšanas anno, ņemot vērā Eģiptes eh, svāru šajā reģionā. Paldies! Tagad došu vārdu Leona kungam, lai atbildētu uz pirmo jautājumu kārtu. Lies paldies! Tātad, Salafranko kungam par um, alternatīvām. Vienmēr ir grūti iztēloties, kas um, būtu varējis notikt. Taču nav grūti iztēloties, ka bez um, dekrēta un bez šī pārtraukuma vakar, ko veica konstitucionālā tiesa, padome un konstitucionālā asemblija būtu varējušas vēl gadu, pusotru gadu ilgāk atlikušas um, šo referendumu par konstitucionālo tekstu. Līdz ar to varbūt, ka mēs visi šeit būtu pulcējušies, lai kritizētu šo lēmumu, kas būtu bijis pieņemts. Taču droši varam teikt, ka šī ir situācija, kurā visi varianti ir slikti. Ir skaidrs, ka visi varianti ir slikti, un visām pusēm ir argumenti, kuros ir daļa patiesības un kuros ir daļa nepatiesības. visās pusēs ir argumenti pēc būtības par demokrātiju un par procedūru. Vienprātība un iekļaušana ir rīki, kā panākt vienošanos par šo pārejas procesu. Konstitūcija tātad ir tikusi pieņemta, un es domāju, ka Šeit mēs varam runāt ne tik daudz par um, to, nu, varbūt, ka mums varētu būt tā jauna sanāksme ar um, sanāksme ar Eiropas Savienības ārējās darbības dienas pārstāvjiem vai mani pašu, lai varētu detalizētāk parunāt par šo konstitūciju, taču no pirmā brīža raugoties, šeit runa nav tik daudz par to, kas ir konstitūcijā, bet drīzāk par to, kā šeit nav. Teksts ir relatīvi neitrāls, ir būtiski aspekti, kas nav iekļauti šajā tekstā. Ir taču es domāju, ka mums būtu nepieciešams ilgāks laiks, lai izvērtētu šo konstitūciju. Un man, diemžēl, šķiet, ka mums nav laika, lai tik ļoti iedziļinātos. Vai tas varētu būt, ka jūs un citi vajadzāja Run, iepriekšējā runātē teica, ka tad, ja ne tagad, mēs, kad tad mēs sniegsim atbalstu Ēģiptei? Nu, vispirms jau es gribētu teikt, ka mēs um, esam vienojušies um, par um, ietver programmām mūsu Eģiptes darba grupas ietvaros, taču viss atbalsts, ko mēs sniedzam, ir saistīts ar nosacījumiem un jūsu minētajiem nosacījumiem. Pārstāvji ir arī uzsvēruši šos principus, runājot par savu darbību komisārs ir skaidri to sfēris eh, martā un maijā pagājušo gadu. Tātad mēs ievērojam šos principus, taču es nevaru atbildēt, vai tagad, vai pēc divām nedēļām, vai sešiem mēnešiem, kad īsti tas notiks, jo mēs vienmēr, vienmēr esam mūs iedvesmo un Mums uzliek pienākums šie principi, ko jūs minējāt. Tajā pašā laikā, kad mēs varētu izvērtēt situāciju un um, noteikti to, ka mēs varētu iesaldēt sev atbalstu Ēģiptei. Pirms ierašanās šeit um, mēs saņēmām jaunus priekšlikumus un uh, pēdējo no manos dara, kā jau es teicu pirms tam, kas piedāvā risinājumus, un mēs šajās dienās redzēsim daudz risinājumu piedāvājumu. Un jāteic, ka jūs noteikti arī pirms pāris nedēļām kairāk to izjutāt, ka kamēr mums nav skaidrs redzējums ir jāturpina strādāt, jāturpina sadarboties, jāspēlē pēc iespējas konstruktīvāk loma turpmākajās nedēļās, jo eģiptieši pašlaik mēģina atrast risinājumu, un mūsu palīdzība viņiem ir ļoti svarīga. Jūs uzdevāt jautājumu par ASV, arī Penserikungs. Um, Nu, mūsu delegācija ļoti cieši saistīta ar ASV vēstniecību. Mēs sazināmies ar ASV darba grupām, kas strādā Ēģiptes eh, jautājumos. Manuprāt, mums ir ļoti līdzīgas nostājas, eh, kā ASV attiecībā pret Ēģipti. Mēs eh, vēlamies panākt vienprātību un strādājam pie tā, lai to sasniegtu. Uh, Eģiptieši vienmēr, taču jo sevišķi šobrīd, ir bijuši satraukušies eh, par eh, iespējamo iejaukšanos no ārpuses, līdz ar to mums ir ļoti diplomātiski jāpieiet šim jautājumam. Tas eh, iespējams ir mazāk pievilcīgi no principu, uh, nospraušanas um, viedokļa, taču tas ir pragmatiskāk um, no sadarbības viedokļa. Taču skaidri runājot un godīgi runājot um, ar mūsu sarunu partneriem tur, un es arī uzstāju, kā teicu pirms tam, valdība pieļāva kļūdu veidā, kā tika pieņems dekrēts un veidā, kā norisinājās turpmākie process, līdz ar to mēs sadarbojamies, lai panāktu konkrētākus eh, rezultātus. Un ja mēs esam izslēguši NVO, mm, šis jautājums par to, vai mēs to esam izdarījuši, pavisam nē. Ne visas NVO, kas ir Ēģiptē, varēja tikt uzaicinātas uz tikšanos, kur vajadzēja izvēlēties, izdarīt atlasi, un mēs centāmies izdarīt maksimālo, un ir tiesa, ka dažas organizācijas netika uzaicinātas, kas bija kritiskas, bet bija citas, kas bija gana kritiskas un tika uzaicināts, un jūs kolēģis, kas piedalījās sanāksmē, varēs to apliecināt, bet par nelaimi. Uh, Nu, mēs nevaram uzaicināt pilnīgi visus. Bija pirmā sanāksme pirms darba grupas, kur eh, Eiropas Savienības īpašais cilvēktiesību pārstāvis varēja tikties ar visai plāšu skaitu NVO, varēja uzklausīt eh, bāžas un viedokļus, un pēc tam bija tikšanās ar uh, tātad eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, tur bija Fulē eh, kungs, augstais pārstāvis, kas bija klāta e Ēģiptes pārstāvi, es komisārs un bija varbūt aptuveni 50 NVO, nu, precīzu skaitu nepateikšu, bet eh, NVO bija gana plaši pārstāvēts. Pēc tam bija Fulē komisāra vadītas vakariņas ar citiem pārstāvjiem Un mēs tiešām pielikām lielus pūliņus, lai uzklausītu pēc iespējas vairāk cilvēku visus un lai rīkotu šādas uh, sanāksmes ar pēc iespējas lielāku pārstāvniecību. Es uzstāšu, ka ne jau visi tika uzaicināti šajās trīs eh, sanāksmēs, bet tas ir normāli un, protams, ka cilvēki nebija apmierināti, bet, bet tas ir eh, sākums procesam, tas nav, tas nav beigas un mēs centīsimies to mm, veikt pēc iespējas iekļaujošāk un, un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Un ja jums vai kolēģiem ir kādi ierosinājumi, mm, varbūt kontakti organizācijām, kuras eh, vajadzētu eh, satikt mm, procesa ietvaros, tuvākajā laikā mēs priecāsimies viņus uzaicināt. Already. Kas attiecas uz Šaka kundzes eh, jautājumu, es piekrītu, mums vienmēr ir jānosaka šie principi. Tātad jau atbildēju daļai uz šo jautājumu. Es attiecu uz manijas kundzes eh, jautājumu, es jums piekrītu un uzstāju uz to, ka vienprātība šeit ir pamata vārds, atslēgas vārds. Protams, ka šie eh, jautājumi, kas attiecas eh, uz eh, ārlietām un kas attiecas uz dekreta izdošanu, nekonsultējoties ar politiskiem spēkiem, tas ir ļoti kodolīgs jautājums, taču tas tieši nesaistās ar jūsu minēto problemātiku. Paldies, Leona kungs. Otrais jautājums rauns. Paldies, priekšsādātāji. Arī Es vēlētos pateikties Leon kungam, kas varēja tik ātri ierasties mūsu komitejā un runāt par situāciju Eģiptē. Es vēlētos gan izteikt viedokli, gan uzdot jautājumu. Man ir tāda sajūta, ka pēdējo nedēļu notikušais e, par to var paust tikai nožēlu attiecībā uz Eiropas Savienību ja īpaši tāpēc, ka tas notiek tieši pēc darba grupas sanāksmes, kas, eh, manuprāt, bija ļoti veiksmīga. Un eh, kolēģi, kas bija uz vietas, man to apliecināja, un es arī dzen eh, lasīju garos kopīgos secinājumus, programmu, pielikumus, un man bija tāda sajūta, ka patiešām šī mm, sanāksme bija jēgpilna. Tur bija vairāk kā 500 uzņēmumu vadītāju, kas tajā piedalījās. Un 5 miljārdi eiro tika apsolīti divos turpmākajos gados. Tā tad ir gana liels humanitārais atbalsts un, manuprāt, situācija tomēr ir gana sarežģīta. Leona kungs, es eh, dzirdēju jūs teikto, jūs runājat par konsensu atrašanu un, eh, manuprāt, ka ātrums, kā mainās situācija Eiropas politikā, ir galvu reibinoši un kā tad mēs to varētu mm, īstenot. Es ir politikas spēki, kas ir ļoti polarizēti, ko 17, 18 spēki ir pret, ir daļa, kas nav pārstāvēta valdībā, bet kur ir konstruktīvāki par konstitūcijas projektu. Un ņemot vērā situācijas attīstību, šī polarizācija, manuprāt, nav iespējama dažu dienu laikā. Es Nezinu, vai tas ir tāpēc, ka mēs šeit strādājam. Es... Nu, vai jūs varat teikt, ka jums ir burvju nūjiņa, bet, nu, manuprāt, situācija ir ļoti mm, sarežģīta. Un šī formula, ka vairāk Eiropas, uh, Manuprāt, es eh, pie tam nebiju apmierināts ar diskusijām ar Ēģipti, tiek runāts par šo iejaukšanos. Es nezinu, kā tad mēs mm, eh, pārdesmit dienās eh, atrisināsim situāciju un visbeidzot prezidenta dekrets. Es domāju, ka tas automātiski atkritu, atkristu, ja konstitūcija tiek pieņemta, cik es saprotu, pēc presē lasītā un dekrets nav tas pats svarīgākais jautājums, bet. Uh, kas ir izšķiroši, ir, tā ir polarizācija attiecībā uz šo ko, konstitūciju, kas drīz tiks balsota. Es, uh, Romero. Paldies, tagad vērts Romero kundzei. Taču tikai divas minūtes lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdi. Arī es uh, vēlētos sveikt Leonu kungu par viņa darbu grūtajā pārējas periodā Eģiptē. Es vēlos atgriezties pie tā, ko teica iepriekšējie kolēģi, un es arī vēlējos jums jautāt, kāds ir iespējamais scenārijs gadījumā, ja referendums notiek un ja notiek pašreizējās situācijas konsolidācija. Nu, vai ir kāda iespēja atgriezties pie konsensa un kā pārliecināt uzvarētāju partiju, ka patiešām konsens ir sarežģīts, kad ir spēka pozīcijas, mm, kā, kā to demonstrēja prezidents Mursī un attiecības starp, eks, starp eh, dažādiem spēkiem ir sarežģītas. Un šodien varbūt mums vajadzētu domāt par šo jauno scenāriju. Un es vēlētos precizēt, ko mēs varam darīt. Paldies, tagad divas minūtes Atkins kungam. Priekšsēdētāji, vai mēs nesam pārāk tuvu Morsīkungam un pārāk agri viņam pietuvojušies, vai tas nav radījis problēmas? Mēs šeit esam uzprasījušies uz nepatikšanām. Otkārt, nesat atbildējuši uz jautājumu, uz Mm, uz, uz jautājumu par um, ārpolitikas problēmām. Un um, nesen biju Gazā, un tur arī bija sevišķas problēmas, varbūt jūs varētu nedaudz vairāk parunāt par šo jautājumu. Un visbeidzot, um, gan Alžīra, gan BBC vēl cavis saka, ka tiesneši ir divējādās domās par šo konstitucionālo referendumu. Daļa piekrīt, daļa nepiekrīt. Es vēlētos vairāk, vairāk informācijas par to. Paldies! Lies paldies Atkinsa kungam. Un tagad tapasēda kungam vārds divas minūtes lūdzu. Jā, priekšsādātāji, es uztraucos par Ēģipti, bet reizēm es uh, uztraucos arī par mūsu realitātes izjūtu. Mēs no šīm valstīm uh, pamatoti jāatzīmē prasām, lai tās būtu demokrātiskas mm, un mm, laicīgas, bet uh, tas. Uh, šķiet savstarpēji viens otru izslēdz. Dem, lielāka demokrātija e, ļoti bieži šajās valstīs nozīmē vairāk islāma un e, ir jābūt realistiskākiem. Jāteic, ka prezidenta Mursī politisko kursu šobrīd atbalsta vairākums Eģiptes sabiedrības. Un mēs taču nevaram uh, likt, lai viņi iestātos pret prezidentu. Es domāju, ka jāpiemina arī ārpolitikas prestiža aspekti, kas eh, tika jau šeit piesaukti. Ārlietu ministre ļoti pozitīvi izteicās par Eģipti, un eh, pirms divām nedēļām uh, Eģi, Eģiptes politiķi bija Strasbūrā un izteicās par Eģiptes politiku ļoti atzinīgi. Man ir zināmas bažas, ka prezidents eh, Mursi varētu kļūt par paraugu visam, visam šim reģionam un eh, kļūst par pretpolu tam, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērotas eh, cilvēktiesības un lai tiktu nodrošināta demokrātija, un tajā mums ir jāiesaistās, bet nevajadzētu arī lolot ilūzijas. Eiropas uh, valstīm mēs esam noteikuši skaidrus kritērijus, Kopenhāgenes kritērijus, bet kāda ir mūsu kritērija kaimiņu attiecību politikā, vai mēs esam tos kādreiz formulējuši, vai mēs esam realistiski. Liels paldies, Paselta kungs, un tagad došu vārdu Jānisa kundzei uz divām minūtēm. Jāne, Jānis kungam atvainojiet, saka runātājs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi, jo Šobrīd debatēs ir jau atsevišķi jautājumi, kas tika skārti, kuriem piekrītu Munisa kundze un Romero kundze, par tiem jau runāja, un es vēlējos uzdot eh, tieši tādu pašu jautājumu. Tālāk jāteic, ka piekrītu pārstāvja nostājai šajā jautājumā, un es vēlētos uzcel, izcelt to, ka esmu dedzīgs aizstāvis, un par to esmu pilnīgi pārliecināts, ka es iestājos par dialogu. Nereti mēs nonākam pie negaidītiem rezultātiem vissarežģītākajās situācijās. Un Leoni kungs un eh, iepriekšējie runātāji nerunāja par eh, to, kas ir priekšnoteikums konsensam, un tā ir uzticība, un uzticība nerodas ar aicinājumiem rīkoties pēc labas gribas. Atgriežoties pie augstās diplomātijas elementiem, ir jādod partijām tas, ko tās vēlas gūt un kuras eh, neuzdrīkstas prasīt, un, protams, to, ko mēs varam dot, un tā, lai visi šie elementi lai lietas nebūtu tikai baltas vai melnas, un ir daudzas nianses, kas varētu ļaut nonākt pie konsensa, kas pārvarētu pašreizējo situāciju. Es domāju, ka politika un diplomātija, ko īstenībā augstā pārstāvi un ārējais dienests un arī jūs pats, ir pareiza, un, manuprāt, nevajadzētu steigties un pārsteigties ar eh, sankciju ieviešanu vai stingrību, jo šie jautājumi ir pārāk sarežģīti priekš tā. Lielas paldies, Jānesa kungs! Un tagad došu vārdu Leona kungam, lai viņš varētu atbildēt uz uh, otrajā jautājuma kārtā uzdotiem jautājumiem. Lielas paldies! Vispirms, atbildot Miena kungam, es nedomāju, ka uh, to var raksturot ar vārdiem žēl. Manuprāt, pilnīgi otrādi. Darba grupa mums sniedza instrumentus, kā plašāk iesaistīties Eģiptē, un šajā darba grupā mēs eh, veidojam ne tikai šādu attiecību instrumentu, bet eh, strādājam arī pie ilgtermiņa problēmām, kas uh, nav problēmas Ēģiptes valdībai un Ēģiptes prezidentam. Tās ir milzīgas, milzīgi izaicinājumi jebkuram, kas tuvākajā nākotnē vadīs šo valsti, un mums ir jāieliek pamati darba vietu veidošanai. Tas ir ļoti būtisks izaicinājums Ēģiptei. Un eh, tas ne, neatiecas tikai uz šo valdību vai šo prezidentu. Mums visiem pie tā ir jāstrādā. Darba grupa runāja par šiem ilgtermiņa izaicinājumiem, un mums tiešām tur būs daudz jāstrādā. Es gribēju sacīt, ka darba grupa tika sasaukta saulaicīgi, jo mums šāds instruments bija nepieciešams, un es uzskatu, ka tajā panāktās vienošanās tiks īstenotas, ievērojot panāktos, panāktās vienošanās par priekšnoteikumiem. Ēģiptes puses zina, ko viņi var sagaidīt no Eiropas, kāds būs mūsu atbalsts, bet viņi arī zina, kas tam var stāties ceļā. Tas ir ļoti labi un ļoti pareizi kā būtu iespējams panākt konsensu. Iepriekš es sacīju, ka mēs a, esam saņēmuši dažādus priekšlikumus no Sarāta kunga, no Vaptarpijas. Mēs a, saņemsim vēl vairāk priekšlikumu nākamajās dienās, un daudzi no tiem piedāvā to, ka varētu uz laiku apstiprināt jauno konstitūciju vai labot tekstu 1971. gada konstitūcijai. Daudzi priekšlikumi saka, ka ir iespējams piekrist dažiem konstitūcijas grozījumiem. Mēs uh, mēģinām atbalstīt Eģiptes pusi, jo, kā vienmēr saka augstā pārstāve, šis ir process, kur kontrolē Eģipte, un mūsu loma ir atbalstīt tos eģiptiešus, kas strādā, lai panāktu risinājumu. Atbildot Romēro kundzei un vēl dažiem runātājiem par to, kas notiks, ja konstitūcija tiks uh, pieņemta. Kad mēs uh, ar prezidenta komandu runājām par šiem jautājumiem, mēs uh, runājām par to, lai netiktu pagarināta situācija, kurā prezidentam ir šīs īpašās pilnvars. Un konstitūcijā ir noteikts, ka koncepcionālās pilnvaras eh, nekavējoties tiek nodotas eh, šūra eh, Ēģiptes parlamentam, un tad mm, parlaments atgūs pilnvaras, kuras bija prezidentam. Tātad konstitūcijas spēkā stāšanās radīs nekavējošas sakas, un šīs pilnvaras pārņems šūra padome. Bet Romēro kundze jautāja, kas tad notiks, ja konstitūcija tiks apstiprināta. Nu, raudzīsimies, vai tā tiks apstiprināta vai ne. Mēs prognozējam ļoti ciešus uh, rezultātus uh, pēc prezidenta vēlēšanām. Redzēsim, vai tā gūs nepieciešamo atbalstu referendumā un kā politiskie spēki reaģēs uh, uz referenduma uh, rezultātiem, atbildot Atkinsa kungam. Eiropas parlamenta un augstās pārstāvis, kā arī viņas komandas iesaistīšanās nekad nenotiek tikai caur vienu politisko um, personību vai vienu partiju. Mēs uh, nevarējām iepriekš uh, rīkot šīs darba grupas sanāksmes, jo nebija attiecīgu priekšnosacījumu. Un to darot, mums ir jāspēj parādīt starptautiskajai sabiedrībai, ka politiskā un sociālā situācija Eģiptē ir sarežģīta, ņemot vērā lomu, kuru armija spēlēja pat vēl līdz nesenam laikam, mēs to nevarējām apgalvot. Dažas dienas pēc eh, darba grupas sanāksmes SVF panāca vienošanos ar Eģipti, arī ASV pašlaik strādā tajā pašā virzienā tāpat kā visi citi svarīgi globāli līmeņa spēlētāji. Un tā nav politisko partiju, un tā ir politisko partiju atbildība, tāpēc ir tik svarīga Eģiptes demokrātija. Jūs jautājat par armiju. Tā šajā krīzē ir saglabājis klusēšanu, un to ir interesanti atzīmēt. Laikam tā ir sapratusi savu lomu. Pēc tam tad prezidents Mursī pauda savu viedokli par valdības personāla sastāvu. Tāpēc viņi neieņēma nekādu konkrētu situāciju lomu eh, šajā krīzē. viens no elementiem šajā jaunajā konstitūcijā, kur iespējams uzlabot formulējums, ir armijas loma, piemēram, tas pāns, kur armijas tiesai tiek uh, dota iespēja uh, pieņemt spriedumus attiecībā uz uh, civilpersonām. Vai pastāv tiesu varas uh, šķelšanās? Jā, mūsu informācija liecina, ka ne visiem tiesnešiem ir vienāda nostāja. Daudzi ir tuvāki muba, Mubaraka režīmam un mēģina saglabāt uh, tiesvaras neatkarību, citi vairāk uh, piekrīt prezidenta un viņa komandas nostājai, un tā tad arī šeit ir du viedokļu domstarpības, tāpat kā visur Eģiptē, bet es nevaru jums konkrēti pateikt, eh, cik daudz atbalsta kuru konkrēto pozīciju. Atbildot pasēlta kungam, es eh, jums piekrītu. Un eh, darba grupas secinājumos tika uzsvērts, cik svārīga ir Eģipte kā pāraugs uh, reģionu valstīm. Nezinu, vai jums ir bijusi iespēja iepazīties ar darba grupas uh, secinājumiem, bet es jums varu tos nosūtīt, un jūs uh, redzēsiet, cik bieži mēs uzsveram cilvēktiesību nozīmi modernas demokrātijas veidošanas procesā, un nav nekādu šaubu par to, kā Eiropas Savienība vērtē situāciju. Interesanti ir redzēt, ka darba grupa uh, Mm, veidojot kopīgo instrumentu, piekrīt eh, tam, ka ir nepieciešamas vadlīnijas par to, kā mēs varam vai attiecīgi nevaram sadarboties un atbildot Jānis kungam. Es domāju, ka jūs izmantojāt eh, pareizus eh, formulējumus. Ir jāveido uzticība. Un to mēs šajā procesā arī labprāt gribētu darīt. Mēs gribētu, lai dažādas iesaistītās puses sadarbojas, veicinot uzticību vienam pret otru, un lai viņi apzinātos, ka procesā ir nepieciešama lielāka vienprātība. Mēs viņiem aicina, mēs viņus aicinām nevis palikt pie savas vienpusējās nostājas, bet runāt un mēģināt nonākt pie kopsaucēja ar pretējo pusi. Es zinu, ka jums ir pieredze starptautiskajās attiecībās, un šis eh, nav īstais brīdis sankcijām. Ir jānovērtē situācija, jāraugās, kā at notikumi attīstīsies tuvākajās nedēļās. Uh, un tad Eiropas ārējās darbības dienas, konsultējoties ar citām institūcijām un dalību valstīm, raudzīsies, kādas ir mm, citas iespējas. Protams, ka tas būs atvērts process, iespēja tur ir daudz, ir iespēja pieņemt daudz dažādu lēmumu, bet uh, nogaidīsim īsto brīdi. Liels paldies, Leona kungs, un liels paldies, ka mm, atradāt laiku, lai apmeklētu mūsu komiteju šodien. Šis ir ļoti izaicinājumiem bagāts laiks, bet pirms mēs noslēdzam šo diskusiju, dosim vārdu Lahijas kungam no DigiDefko noslēdzošām piezīmēm. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju sacīt, ka komisija cieši seko nesenajiem notikumiem Ēģiptē un mēs noturam regulāras konsultācijas ar kolēģiem Eiropas ārējās darbības dienestām, kā arī Eiropas eh, īpašo pārstāvu šajā reģionā. Mēs esam aktīvi iesaistījušies darba grupas sanāksmes gatavošanā, gan organizatoriski, gan arī diskutējot par secinājumiem. Un mums ir liels prieks redzēt šīs darba grupas eh, darba rezultātus atver, kas atver jaunu nodaļu attiecībās starp uh, Eiropas Savienību un Ēģipti. Kā jau sacīja Leona kungs, uh, tas sāk jaunu nodaļu attiecībās ar Ēģipti. Un ņemot to vērā, es uh, piekrītu Leona kungam arī par noteikumiem, uz kādiem uh, tiek sniegta Eiropas Savienības uh, palīdzība mums, un tā, vai tās apturēšana, tas notiek balstoties uz demokrātiskās sabiedrības uh, pamatiem. Visbeidzot, gribēju sacīt, ka mēs strādājam Ēģiptes tautas labā, un uh, eh, 2012. gadā mums uh, tika izveidota programma, kā var veikt uzlabot nodarbinātību Ēģiptē. Mēs nodrošinājām uh, tehnisko izglītību, profesionālo izglītību. Un, protams, ka mūsu princips attiecībā uz Ēģipti būs uh, tāds, ka mēs uh, viņus atbalstīsim, ja viņi uh, ievēro šos nosacījumus. Liels paldies, Lavijas kungs! Un Ar šo paziņojumu pieliekam punktu šīs darba kārtības punktam. Liels paldies, Leona kungs, par to, ka bijāt uh, kopā ar mums un uh, daudz panākumu turpmākajā darbā. We are going with the next point of our agenda. The pie, pievērsīsimies uh, nākamajam punktam mūsu darba kārtībā 2012. gada progresa ziņams par Serbiju. To mēs jau esam apsprieduši šajā komitejā, bet uh, šodien darba kārtībā ir iekļauts arī progresa ziņojums par Kosovu, ņemot vērā saiknis starp abām valstīm. Drošības un aizsardzības komitejas uh, pārstāvji bija Kosovā un Serbijā pirms šo ziņojumu sagatavošanas, kas tiem ļāva iegūt uh, tiešu informāciju no Belgradas un Prištīnas. Mūsu komitejas nākamajā, iepriekšējā sanāksmē mēs uzklausījām Vigenī kunga ziņojumu, kurš vadīja šo delegāciju. Un tagad došu vārdu ziņojuma autoram, referentam Kacin kungam. Čē. Paldies priekšsādātājiem. Dārgie kolēģi! Man ir liels prieks teikt, ka šis ir viens no pozitīvākajiem ziņojumiem par Serbiju. Un kopš es strādāju, gatavojot ziņojums par Serbiju, par spīti ekonomiskajiem izaicinājumiem Serbija ir veikusi būtiskus soļus pareizajā virzienā, un tas ir skaidri norādīts arī ziņojuma projektā kaut arī tam bija jābūt uh, gana īsam, ņemot vērā ierobežoto apjomu - 6000 zīmju. Tas bija maksimums un nekādus brīnumus mums uh, tur neizdevās panākt. Mēs apsveicam progresu, kādu Serbija ir panākusi attiecībās ar Kosovu. Augsta līmeņa dialogs uh, notika kopš uh, Serbijas un uh, Kosovas premjerministra tikšanās. Šobrīd viņi ir Briselē un tiksies uh, šeit um, kopējā sanāksmē. Darbs pie šī dialoga sākas uh, šodien. Mēs apsveicam to, ka Serbijas uh, piedalīšanās reģionālajos formos ir pielikusi punktu Serbijas pašizolācijai. Mēs uh, ceram, ka attiecības starp abām valstīm tiks pilnībā normalizētas. Serbijai šī ir, šī ir unikāla iespēja, lai vērotu stabilitāti Rietumbalkānos un stabilizētu attiecības starp abām valstīm es eh, dalības eh, izredzes ir spēlējuši centrālu lomu šajā procesā. Vienlaikus eh, Serbija saskaras ar lieliem izaicinājumiem cīņā pret sistēmisku korupciju un organizēto noziedzību. Gribēju izmantot šo iespēju, lai apsveiktu premjerministra vietnieta Aleksandra Vučiča centienu šajā ziņā. Mums vajadzētu viņus turpināt atbalstīt. Uh, Ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība risināt augsta līmeņa korupcijas gadījumus publiskajos iepirkumos un to, ka privātās intereses ir centrālais sistēmiskās korupcijas avots. Ziņojumā ir apsveikts Serbijas varas iestāžu darbs un tās aicinātas turpināt reformas šajā jomā. Premjerministrs ir solījis, ka tas tiksies ar etnisko sērbu pārstāvjiem, eh, kas dzīvo otrpusības upē un līdz šim ir tikuši pilnībā ignorēti. Mēs apsveicam to, ka šī sanāksme notiks jau drīz, vēl līdz šī gada beigām. Visbeidzot, ziņojuma projektā ir uzsvērta nepieciešamība nostiprināt eh, valsts institūciju neatkarība kas uh, tika apdraudēta atceļot uh, centrālās bankas vadītāju īs pēc tam, kad pie varas nāca jaunā valdība. Bez tam ir nepieciešamas uh, izmaiņas tieslietu sistēmā, kas pēdējo gadu laikā ir saskārusies ar lielām grūtībām. Ir nepieciešams nodrošināt prokuroru un tiesnešu kompetenci, lai atjaunotu cilvēku uzticību tiesu sistēmai. Uh, Serbijas ekonomikas atjaunotne un Eiropa integrācijas process ir tieši atkarīgs no progresa šajā jomā. Šeit ir izsnāts arī jautājums par kriminālu kodeksu, kas, ko līdz šim uh, prokurori un izpildu vāra ir līdz šim daudzkārt nelikumīgi izmantojis. Es šeit domāju tieši 359. pantu. Uh, Eh, Serbija atzīst eh, šo problēmu, un tāpēc mēs cieši vērosim, vai mūsu rekomendācijas tiek īstenotas. Jāatzīmē, ka šogad eh, tika aizliegts Belgradas prāts, un Serbijas institūcijām ir jānodrošina, ka pamatiesības, ieskaitot LGBT tiesības, tiek ievērotas. Vārda brīvība ir ārkārtīgi būtiska visās Eiropas demokrātijās, un tā tam būtu jābūt arī Serbijā. Visbeidzot, domāju, ka vajadzētu pieminēt arī uh, starptautiskās krimināltiesas Dienvidslāvijas jautājumos nesenos spriedumus, kur uh, viens no apsūdzētajiem tika attaisnots uh, visās apsūdzībās samierināšanās procesā un rietuma attiecību val, Rietumbalkānu valsts attiecību normalizēšana ir svarīgs priekšnoteikums uh, veiksmīgam eiro integrācijas procesam. Serbijas reģiona un es interesēs būtu, lai šis uh, process turpinātos par spīti starptautiskās tiesas spriedumiem. Visiem pārkāpējiem ir jātiek sodītiem un krimināli vajātiem tajās valstīs, kur pārkāpumi ir notikuši. Ir vērts atzīmēt, ka kopš 990, 1990. gadiem joprojām bezvēsts probūtnē ir tūkstošiem cilvēku. Serbija nekad nav bijusi tuvāk uh, pievienošanās sārunu sākumam, uh, un šis ziņojums sniedza pozitīvu vēstījumu par Serbijas attīstību. Es ceru, ka komisija drīzumā varēs uh, Serbiņai paziņot uh, datumu, kad varēs tikt uzsāktas sarunas par pievienošanos un um, uzsākts darbs pie ES un Serbijas uh, asociācijas līguma. Paldies kolēģiem, kas man palīdzēja strādāt pie šī ziņojuma, un es uh, priecājos par gaidāmo sadarbību ar kolēģiem. Paldies, Kacina kungs, un tagad es gribētu izteikt sakojošu priekšlikumu ierobežotā laika dēļ, un uh, tā kā Arī nākamais darba kārtības punkts uh, par Kosovu ir saistīts ar to, varbūt mēs varam noturēt kopīgu diskusiju par Serbijas progresa ziņojumu un par Kosovas uh, eiro integrācijas procesu. Es saprotu, ka uh, Lunačekas kundze gribēs izteikties par Kosovas ziņojumu un tagad došu jums vārdu, lai jūs varat pastāstīt par svarīgāko šajā ziņojumā. Paldies! Es pāriešu uz vācu valodu. Lunačekas kundze ir slima un viņa lūdza mani pārstāvēt uh, viņu. Tāpēc es uh, gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem ziņojuma punktiem. Lunačekas kundze mani lūdza pateikt, ka atsevišķās jomās uh, būtu daudz stāstāms. Un uh, mani paskaidrojumi nebūs uh, pietiekami, bet, uh, protams, ka to visu būs iespējams paskaidrot runājot par grozījumiem. Uh, vispirms šajā ziņojumā ir apsveikts es komisijas veiktais atzinums, ka ir iespējams noslēgt asociācijas uh, līgumu ar Kosovu, kaut arī starp Eiropas dalību valstīm pastāv viedokļu atšķirības par tās juridisko status. Līdz ar to var tikt uzsākts darbs pie šī līguma sagatavošanas. Kosovas uh, starptautiskā vadīgas grupa 2012. gada 10. septembrī konstatēja, ka uh, Kosovas eh, neatkarība būtībā ir eh, nodibināta, un tas ir eh, svarīgs punkts, kaut arī ir vēl daudz darāmā. Ziņojumā vēl ir augsti vērtēts notiekošais augst līmeņa dialogs starp Belgradu un Prištīnu, kas ir um, devis labus stimulus Un vēl šajā ziņojumā ir uzsvērts, ka ir jāizvairās no paralēla struktūras, ve, paralēla struktūra veidošanas vai pastāvēšanas. Ziņojumā ir skaidri apsveikta Euleks mandāta izveida. Revīzijas palātas uh, atzinums un tā rekomendācijas visām iesaistītajām pusēm tos īstenot, lai uzlabotu es palīdzības efektivitāti. Ziņojumā ir paustas bāžas par panākumiem cīņā pret uh, organizēto noziedzību un korupciju un uh, aicina uzlabot uh, Kosovas uh, varas iestādes cīņu pret uh, korupciju un organizēto noziedzību, bet tas neatiecas tikai uz Kosovu vien, arī uz citām Balk Rietumbalkānu valstīm. Noslēgumā 12. ziņojuma punktā tiek uh, norādīts, kāds ir etnisko uh, un seksuālo minoritāšu stāvoklis uh, šajā valstī. Mm, tas ziņojumā ir jāņem vērā. Iepriekšējā <clears throat> pagājušā nedēļā cilvēktiesību komitejā mēs rīkojām paplašinātu diskusiju par minoritāšu stāvokli, tīpaši Romu stāvokli, un arī tas ir jāiekļauj šajā ziņumā. Liels paldies, Lokbīlēris kundze, un tagad došu vārdu referent, ēnu referentam no ETP grupas par Serbijas ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, sveicu Kacina kungu, kurš paveicis brīnumu, iekļaujoties paredzētajā zīmju skaitā. Daži no jums ir redzējuši grozījumus, kas ir izplatīti. Es gribētu atgriezties um, pie pirmiem principiem, atgriežoties pie Serbijas un Kosovas jautājuma. Es gribētu teikt, ka skatoties preambulu Serbijas konstitūcijā, tur ir teikts, ka Kosova ir daļa no Serbijas un katram valsts, katrai valsts institūcijai ir pienākums eh, saglabāt eh, Serbijas valsts intereses Kosovas teritorijā. Šķiet, ka tas ir tiesiskums eh, Serbijā, un tas nesaskan ar politisko virzienu, kādu mēs aicinām Serbiju ieņemt. Līdz ar to mums būtu ļoti nopietni jāpārdomā tas, vai būtu jāiesaka Serbijai konstitucionālo reformu process. Es nezinu, kā citādi Serbija varētu ievērot mūsu ieteikumus ar pašreizējo konstitūciju. Jūs zināt arī to, ka Konstitucionālā tiesa arī ir pieņemusi vairākus lēmumus, kas eh, ir pretrunā ar mūsu ieteikumiem, kas ir izteikti ziņojumos, eh, proti tas, ka vajadzētu decentralizēt šo valsti. Un visbeidzot, um, kas attiecas uz Kostovas jautājumu, mums ir jāsaprot, ka serbi Kosovā nekad nav grasījušies kļūt par Kosovas pilsoņiem, kas nozīmē to, ka Serbija joprojām spēlēs tādas attiecības ar Kosovu, kādas ir, ir paredzētas tīri geogrāfiski, jo tur, tur neko nevar mainīt. Es domāju, tas mums būtu jāņem vērā. Un vēl viens jautājums, ko es vēlējos teikt, kas arī parādās um, Kacina kunga ziņojumā, ir ekonomika, tautsēmnieciskais aspekts. Bezdarba, uh, bezdarba līmenis ir ārkārtīgi augsts un strādājošā, strādājošie iedzīvotāji skaits pret nestrādājušajiem ir puses pusi. pusi arvien var sakot, ir ārkārt daudz aspektu, kas eh, šajā ziņā ir eh, diezgan šokējoši. Un visbeidzot, eh, mums vajadzētu pieprasīt Serbiju atvērt arhīvus, kas attiecas uz visu reģionu, jo tur nav tikai jautājums par serbiem, bet arī par visiem pārējiem iesaistītajiem partneriem un um, agrākās eh, Dienvidslāvijas republikām, lai kā arī tās pašlaik sevi dēvētu. Par to gan es eh, šeit cīkāk nerunāšu. Aicētu atgriezties pie agrākajiem gadiem, ar, agrākajiem arhīviem, militāriem arhīviem. Tie visi būtu jāatver. Paldies! Paldies eh, sevišķi par pēdējo punktu. Es jums pilnībā piekrītu. Kopas kundze, ānu referente par Serbijas jautājumu. Divas minūtes, eh, ja iespējams, lūdzu. Jā, es runāšu ļoti īsi. Es vēlētos pateikties eh, abiem referentiem. Un es eh, pilnībā piekrītu Kacina kungam, ka šis ir pozitīvs ziņojums, un tas atspoguļo mūsu attieksmi pret uh, Serbiju un to, ka, ja Serbija vēlas uh, uzsākt šīs pārunas, tad būtu jāievēro šie nosacījumi. Es tādas references sācis ziņojumu ar to, ka Sveic atzinīgi vērtē vēlēšanu pozitīvo e, atbilstīgo norisi, un tātad ir ļoti būtiski norādīt pozitīvos elementus šajā līmenī, taču baidos, ka nav nu, ņemts vērā tas, ka vēlēšanas eh, nav panākušas daudz eh, Eiropas Savienības integrācijas eh, darba kārtības ziņā kopš brīža, kad Serbija kļuva par kandidāti. Kas attiecas uz delegāciju Belgradā, mums ir iedrošinājums no jaunās valdības, ka mēs turpināsim šo procesu. Taču es joprojām ceru, ka mēs nonāksim pie konkrētiem rezultātiem. Uh, Tas bija ļoti labs vēstījums, taču mums būtu jāgūst eh, kas konkrēts, sevišķi tagad, kad beidzot ir, eh, kad, kad ir pagājušas eh, simts pirmās vadības dienas. Pārunas bija ļoti ilgas par valdības izveidošanu, un te ir bažas par reformu procesa palielināšanos, un ir uh, bažas par to, ka varētu netikt pieņemts lēmums par eh, pārunām decembra beigās, pat tad, ja prasības eh, ar, par Prištinas eh, sarunu un attiecību normalizēšanos tiktu ievērotas. Kas attiecas uz šīm diskusijām? Mēs saskārāmies ar šīm diskusijām un tiešajām un tieši ar sūdzībām par to, ka mēs pārāk koncentrējamies uz šiem aspektiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzklausīt šīs uh, sūdzības, kaut arī es tām pilnībā nepiekrītu. Un, um, jā, jāatzīst, ka ziņojums, kas um, šobrīd šeit um, ir galdā, nepilnībā atbilst tam, uh, kādam tam vajadzētu būt. Es domāju, ka mums varētu būt eh, diezgan liels domstarpības par eh, orientēšanos un perspektīvām, taču es būtu ļoti priecīgi, ja šis eh, ziņojums par Serbiju paliktu ziņojums par Serbiju un nekļūtu par ziņojumu par Kosovu. Līdz ar to es gribētu īsāku punktu īsāku tekstu par šo jautājumu, lai arī es saprotu, cik ļoti tas ir būtisks. Tajā pašā laikā tam nekādā gadījumā nevajadzētu kļūt par Kosovas ziņojumu, jo tas būtu ļoti nepreizs ziņojums serbu tautai. Es domāju, ka ir ļoti pozitīvi tas, ka šīs eh, likumdošanas eh, īstenošanas eh, reformas turpinās un virzās uz priekšu, taču vajadzētu ātrāk darboties tiesu jomā, kā arī brīvību jomā. Kas attiecas uz korupciju, ir novērots progress, taču mums nevajadzētu aizmirst to, ka šī robeža starp uh, patiesu darbību un darbību ar kādiem uh, konkrētiem nolūkiem, lai kādā veidā kaitāt politiskiem pretiniekiem, šī uh, robeža ļoti trausla. Un um, es gan neiedzināšos detaļās, eh, es šeit uh, nedaudz uh, piebremzēšu. Mums būs arī citi gadījumi, kad varēsim par to debatēt. Paldies Jāko Kacinam un Lunačaka kungam, jo abi divi sniedz ļoti pozitīvu vēstījumu. Uh, plašam paplašināšanās procesam šajā reģionā. Paldies! Kolēģi, mums ir mazākā 15 minūtes un ļoti daudz kolēģi, kas vēlētos izteikties. Tagad Tanuka kungs, kas ir ānu referents par um, Serbijas un Kosovas uh, ziņojumiem. Tas ir labums uh, pārstāvēt uh, mazu grupu. Es varu būt ānu referents ļoti daudzām lietām, bet es arī esmu ānu referents par Montenegro. Es esmu referents par Montenegro. Vispirms jau sātos uh, sveikt. Um, Kačina kungu par um, padarīto darbu. Es uh, pateicos par 22. punktu, par um, šiem attiecībām Montenegrā Serbija. Paldies arī par piekto punktu, kurš man ļoti patīk. Sastais punkts man ļoti patīk par Belgradas un Prištinas dialogu. Es arī pievienojos uh, nosodījumā aizliegt uh, geju praidu. Un um, es Un tas pilnīgi noteikti nekādā gadījumā neatbilst uh, mūsdienu izpratnē par uh, vīziju šajā jautājumā. Līdz ar to esmu priecīgs par šī punktu iekļaušanu, un tas ir pilnīgi noteikti pretrunā ar um, mūsu nostāju. Un kas attiecas uz astoto punktu, trešajā, piektajā un devietajā punktā, nu, te ir tādas uh, kosmētikas izmaiņas. Um, man būtu jautājumi par um, to, ka šeit pastāv tātad um, šis nosodījums par, tiem, par, eh, par to, ka pastāv komunisma ideoloģijas sekas un uh, 3., 5., 9. pantā, tad ir uzskatīt tas, eh, kam nevajadzētu pastāvēt eh, mūsdienīgā valstī un kas ir pēdas sakas no iepriekšējo laiku uzskatiem. Kas attiecas uz Lunačika ziņojumu, es teikšu mazāk, es varu teikt tikai to, ka nav mūsu parlamenta kompetencē pateikt to, ka ir valstis, kas to atzīst vai neatzīst. Es domāju, ka tas ir jānorāda valstīm pašām, un to arī norādījis mans draugs Šards Šaflins, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums par Kosovas atzīšanu starptautiskajās tiesībās. Un sestais punkts, um, nu, manuprāt, tas ir variants. Te teiks, ka tas nav variants. Manuprāt, tas ir variants, un to varbūt varētu atzīt starptautiskā kopiena. Paldies! Tagad došu vārdu Kukana kungam, kas ir um, Dienvidu Austrum Eiropas delegācijas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, šākams ir tik maz laika, kas attiecas uz. Um, ziņojumu par Serbiju, es vēlos izteikt sev pilnīgo gandarījumu par uh, šo ziņojumu, ziņojumu projektu. Es domāju, ka tas ir ļoti objektīvs un pozitīvs uh, ziņojums, kas uh, pozitīvi izvērtē integrācijas procesus Serbijā un raida pareizo signālu attiecībā uz šo procesu. Es arī pilnībā atbalstu komisiju, nosakot termiņus um, kandidēšanas pārunām. Protams, ka mēs visi saprotam, ka mēs nevaram automātiski pieņemt šos jautājumus, tādēļ mums ir jāturpina visas reformas un visas nepieciešamās procedūras. Es domāju, ka ir būtiski minēt tam um, cīņu pret uh, korupciju un organizēto nosiecību, 3., 5., 9. 359 pants, es domāju, ka tas ir ļoti pareizi, iekļaujot to re rezolūcijā. Tas ir ļoti pareizi, un es domāju, ka viņš ļoti cieši sekojas attīstībai šajā jautājumā. Kas attiecas uz reģionālo sadarbību, es domāju, ka Serbija rīkus ļoti pareizi, varbūt to vajadzētu nedaudz daļurnīgāk iekļaut šajos eh, punktos, un, manuprāt, vajadzētu arī minēt samierināšanās procesus sevišķi. Eh, Atcaucoties uz starptautiskā kara nozieguma tribunālu bijušajai Dienaslāvijai, es domāju, ka šeit eh, vajadzētu runāt par to, ka tiek vērtēti galvenokārt šiem Serbijas um, politiskiem um, galvenie dalībnieki, un viņi rīkojas um, neatbilstoši Eiropas uh, uzstādījumiem par uh, atbilstīgu politisko rīcību demokrātiskai valstī. Es vēlos sveikt um, referentu, tas ir ļoti skaidrs uh, un dip diplomātiski pareizi paveikts darbs ļoti tieši vēstījums. Kas attiecas uz otru ziņojumu, šeit tātad tiek atvērts durvis eh, turpmākiem soļiem un apņemšanām ar Kosovu. Es piekrītu tam, ka treš, trīs gadu laikā Kosova ir palielinājusi sev kapacitāti un ziņojuma projekts skaidri norāda visas problēmas, kas parādās Kosovas jautājumā, un sevišķi tie, kas parādās pirms stabilizācijas un asociācijas nolīguma. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir investējusi ļoti daudz Kosovā un Kosovas integrācijas procesam būtu jāturpinās. Es domāju, ka ir būtiski uh, kam Eiropas uh, revīzijas palāta ir sniegusi ziņojumu par Kosovu. Es uh, nepiekrītu visiem aspektiem, tieši kas attiecas uz šīm piecam dalībvalstīm. Es piekrītu, ka tas varētu radīt problēmas uh, minēt šīs valstis, taču tā nav pati galvenā problēma. Es arī piekrītu tam, ka dažiem punktiem būtu jābūt pārskatītiem, tie būtu vairāk jāpadomā, lai sasniegtu sabalansētāku un uh, atbilstīgāku formulējumu, sevišķi, kas attiecas uz eh, Kosovas un Serbijas attiecībām. Paldies. Mr. Kukan un Tiecmi. Paldies. Un tagad es labprāt gribētu dot vārdu Poselta kungam, kurš ir ēnu referents ETP grupā ziņojumam par Kosovu. Priekšsādātājs gribētu atbalstīt eh, Lunačekas eh, kundzes sagatavoto ziņojumu, kaut arī to, protams, vajadzēs uzlabot. Uh, Svarīgākais ir tas, ka tiek noraidīta jebkāda Kosovas eh, sadalīšana. Ja šāds jautājums tiek eh, pacelts, tas, protams, rāda jaunas krīzes un pamatu jauniem bruņotiem konfliktiem reģionā. Ja šāds jautājums tiktu diskutēts, tad eh, robežu strīdos tiktu iesaistītas arī daudz citas valstis, Maķedonija un citas. Un, un tāpēc aicinu atbalstīt parlamenta jaureiz pieņemto ieteikumu aizsargāt nacionālās minoritātes. Tam ir jābūt iekļautam Kosovas konstitūcijā un Rietumbalkānos uh, tam būtu jābūt standartam. Protams, ka praksē eh, vajadzētu darīt ko vairāk, bet gribēju norādīt šeit, piemēram, uz Beševo daļu kā piemēru, tāpēc eh, aicinu piemērot vienādus standartus abām valstīm. Vislabāk būtu tad, ja tā būtu divpusēja vienošanās, kurā dalību valstis paredzētu identiskus standartus abām minoritātēm. Pagaidām mēs no tā esam ļoti tālu, un tāpēc es atbalstu Lunačekas kundz ziņojumu un uh, arī Kačina kunga ziņojums ir vērtējums pozitīvi. Ir nepieciešams abas valstis uh, mērīt uh, pēc vienādiem standartiem, un tikai tad mūs šajā reģionā uztvers nopietni. Uh, Tāpēc es eh, pavisam skaidri saku, ka mēs atbalstām Lunačekas kundzes ziņojumu un Kačina kunga ziņojumu, bet kas attiecas uz eh, pievienošanās sarunām un minoritātēm, es esmu par to, lai mēs nedaudz eh, pagrozītu un savaldītu savus izteicienus. Liels paldies, Poselta kungs, un tagad došu vārdu Pancērī kungam, es un Dēnu referentam. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir pārējais ziņojums, un tas varēja būt citāds, jo process vēl ir visai garš, bet es redzu, ka Kosovā mēs saskaramies ar trīs līmeņu realitāti. Pirmā, pirmais līmenis neatkarīga, neatkarība suverenitāte, un ir jāatbalsta šī suverenitāte ar arvien padziļinātākām un padziļinātākām reformām. Un tālāk ir arī starptautiskās sabiedrības līm, loma, kurai jārisina konfigurācijas aspekts, un tad ir vēl nedaudz problemātiskāks aspekts kopienas neatzīšana Kosovas ziemeļu daļai, un es domāju, ka situācijai vajadzētu būt attīstītākai, nu, prasot eh, tā, lai būtu dialogs, tā, lai dialogs progresētu krietnī striktāk un spēcīgāk. Un eh, nākamajos mēnešos starptautiskā sabiedrība, Eiropas Savienība, mums eh, visiem vajadzēs šos trīs līmeņus Uh, nostādīt uz paralēla ceļa, tos padarīt striktākus, eh, ja mēs vēlamies panākt tuvināšanos eh, Eiropai eh, no Kosovas un Serbijas puses. Un mēs Mm, mums ir jāuzstāj uz eh, reformām, kas saistītas ar dialogu, un mums jāspēj strādāt pie tā dialogu nākotnē. Paldies, Pancērī kungs, četri kolēģi vēl ir lūguši vārdu, un es aicinu jūs iekļauties eh, vienā minūtē, jo, diemžēl, šī diskusija un, eh, laikam, arī ziņojums par Islandi ir būs jāatliek uz citu reizi. Vārds Landsbergi kungam uz vienu minūti. Floor, Jūs nelūdzāt vārdu Landsbergi kungs, labi, tā tad Prēdas kungs. Mulțumesc. Paldies. Šo să cer amânarea dezbaterii despre Islanda. Aš... Jā, patiešām es uh, gribēju lūgt atlikt diskusiju par Islandi. Divas uh, lietas, uh, ko gribēju sacīt par Serbijas ziņojumu. Eiropas Savienības interesēs būtu uzsākt sarunas ar Serbiju pēc iespējas ātrāk. Otrkārt, man ir jāteic, ka ziņojumā ir redzams pretrunas. Mēs tik daudz eh, prasām no Serbijas, it kā tā jau būtu pievienojusies uh, Eiropas Savienībai, kļuvusi par dalības valsti. Es domāju, ka mums uh, savās gaidās no Serbijas būtu jābūt uh, precīzākiem un jāpaskaidro. Ko precīzi nozīmē attiecību normalizāciju starp Serbiju un Kosovu. Kā, komis, kā komisija vērtē, kur tad, kurā brīdī šīs attiecības ir normalizētas? Paldies, un tagad vārds uh, Brisagiča kundzgai. Liera Jelko. Paldies, mums ir maz laika, un tā kā iepriekšējā runātāja jau pateica, ko vēlējos teikt, vēlējos mm, sveikt šo ziņojumu. Es domāju, tas ir ļoti labs izais punkts darbu turpinājumam. Es domāju, ka tekstā ir apmēram viss iekļauts. Kokāna kungs. Tātad atkārtošu, jau teica, ko vēlējos teikt, es viņam piekrītu, vēlos sveikt Jelko, kas ir, kuram ir izdevies uh, pārņemt, iekļaut uh, visu svarīgo dokumentā, tas ir labs izējas punkts turpmākām diskusijām. Es piekrītu arī tam, kas tika teikts par trīs uh, jaunajiem punktiem, un arī es pati iespējams iesniegšu dažus grozījumus, bet varu teikt, ka vispārēji raugoties. Valdība, es ceru, piemēros visu, ko mēs eh, tai prasām. Tarle. Lepa, gospod predsedujoči. <clears throat> Vemo, da je situacija v regiji še vedno komplicirana in v marsičem. Paldies, priekšsādātājiem situācija šajā reģionā ir ārkārtīgi sarežģīta un saspringta, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs spēlētu pozitīvi, lai mēs uh, redzētu pozitīvas at, uh, situācijas attiestību Serbijā un Kosovo. Kaut arī Serbijā mēs redzam pozitīvākus attīstības es eh, gribēju apsveikt referentu par eh, ziņojumā izmantoto toni. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, eh, priecīga, ka mēs varam redzēt situāciju saistībā ar tie, situācijas uzlabošanos saskaņā ar tiesiskas valsts veidošanos, bet arī dialogu ar Prīštinu. Atsevišķās jomās mēs nevarējām vērot progresu, vai arī mums bija par to atšķirīgs viedoklis. Es biju priecīgi uzzināt, ka jaunajai Serbijas valdībai ir pro-eiropeiska virzība. Es ceru, ka tas veiksmīgi attīstīsies arī nākotnē un ka Serbijas politiķi ar dzirdīgām ausīm klausīsies Eiropas Savienības rekomendācijas. Liels paldies, Mengeles kungs, un tagad gribētu dot uh, vārdu nākamajam runātājam. Liels paldies eh, referentam par eh, ļoti labu ziņojumu. Tur ir eh, sniegti visi būtiskākie vēstījumi. Un es domāju, ka Serbijai ir laiks labos nodomus pārvērst darbos. reformas tiek pastiprinātas un drīzumā tiks izsagatavots rīcības plāns. Es tiks sagatavots arī, na, tiks sagatavots arī nacionālais plāns akī saskaņošanai, un es domāju, ka to visu varētu pieminēt šajā ziņojumā, jo tas viss notiks ļoti drīz. Serbija drīzumā cer uzsākt sarunas. Un tas viss uh, sniedz ieguldījumu attiecību attīstībā ar Kosovu. Tāpēc galvenā uzmanība ir jāpievērš tām prioritātēm, kas tika definētas pagājušajā gadā ir nepieciešama vairāk ilgtermiņā balstīta pieeja attiecību normalizēšanai ar Kosovu. Un tāpēc tā prasa pakāpenisku rīcību. Mēs domāsim par, at, par sarunu at, risināšanu Serbiju, bet nav jālolo ilūzijas, ka tas viss notiks ļoti ātri. Ir jādomā par nolīguma īstenošanu. Mēs uh, cieši sekosim situācijas attīstībai un sagatavosim arī savu ziņojumu par panākto progresu pamat prioritātēs. Liels paldies! Thank you very much, uh, Mr. Pake, and, uh... Paldies, Nākamais runātājs. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies Lančika kungam par šo ziņojumu priekšlikumu un um, arī labas, eh, labas izslības vēlējumu no mūsu puses. Um. Un, um, protams, ir būtiski turpināt strādāt, lai varētu izstrādāt um, šo dokumentu pēc iespējas ātrāk. Um, mums jānosaka arī pamat prioritātes, kādas būtu jāidentificē šajā procesā. Un, protams, mums ir jābūt um, produktīviem un jāturpina augstlīmeņa politiskais dialogs. Tāpat arī jāsaprot, ka turpinātība, turpinā, turpmākā attīstība šajās um, Eiropas Savienības un Kosovas uh, attiecībās um, atspoguļosies arī tajā, par ko mēs runāsim rīt un parīt. Paldies, um, Kacina kungs. Un vēl viens runātājs pirms noslēdzam runātājs rakstu. Paldies, priekšsēdētē kungs. Vispirms jau paldies par visiem pozitīviem vēstījumiem, ko, ar kuriem nācāt klajā. Tas, ka mēs pieejam šai lietai no pozitīvā aspekta, tas ir ļoti labi. Es tikai vēlējos um, īsi komentēt pāris jautājumus. Vispirms jau es vēlējos teikt, ka maniem kolēģiem, ānu referentiem bija daudz plašāks un padziļinātāks eh, ziņojums, kas mums eh, sniegs iespēju nākt klajā ar eh, produktīviem grozījumiem. Un runājot par minoritāšu jautājumu Serbijām, es domāju, ka būtu atbilstīgāk, ja tie kolēģi deputāti, kas nāk no kaimiņu valstīm, nāktu klajā ar grozījumiem, kas padarītu šo uh, kopbildi skaidrāku. Tas nav mans pienākums, taču es eh, pieļauju, ka jūs visi nāksiet klajā ar savu ieguldījumu, lai padarītu šo eh, ainu skaidrāku. Otrais eh, jautājums par Kosovu un par to, ka vajadzētu iekļaut pēc iespējas mazāk teksta par Kosovu manā ziņojumā, nu tas būtu Ļoti jauki, taču eh, kamēr Serbijas eh, medijos eh, būs divreiz vairāk uzmanības pievērsts Kosovai nekā manā ziņojumā, tikmēr, nu, es teiktu tā, ka tāda, nu, ir Serbijas attieksme. Es varētu teikt, ka tā ir neiespējamā misija, ko jūs lūdzat. Taču, attiecot, atsaucoties uz Tanakunga teikto un to, ka piecas valstis varētu ciet Kosovas neatkarību. Šīs piecas valstis, visas no šīm valstīm ir arī pretojušā, pretojušās Kosovas sadalīšanai. Šāds ir vēstījums. Es arī satikšu Dačiču kungu, un viņš būs tad šeit Briselē. Mēs esam dialogā, un ar aktīvu dialoga darbību mēs varēsim progresēt. Mēs radām savstarpējo uzticību. Un beigu beigās mēs varēsim diskutēt ne tikai par to progresu, ko ir panākusi valdība. Mums ir divas problēmas. Serbijas prezidents neparādās visās kaimiņu valstīs, un es ceru, ka šis eh, ziņojums viņu motivēs eh, būt aktīvākam, sevišķi attiecībā pret eh, Horvātiju nākotnē. Un parlamentam būtu jābūt daļai no dialoga šajā reģionā. Arī dzen paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, un tagad Takvila kundze. Lokbīlērs kundze, jā, liels paldies. Arī es dzirdēju, ka. Uh, Lunačekas kundzes ziņojums uh, guva plašu atbalstu, veids arī zināmas pierakstus par kritikas punktiem, un tad es viņai, protams, uh, par to visu izsmeļoši ziņošu. Lielas paldies, kolēģi, par to, ka izpratāt situāciju, ka laika mums nav. Šie divi ziņojumi ir ļoti svarīgi, un mēs uh, cieši sekosim šai tēmai, bet paziņošu, ka Grozījuma iesniegšanas laiks ir 9. janvāris 2012. Serbijas ziņojumam, un tieši tas pats par Kosovas uh, eirointegrācijas procesa ziņojumu. Pēdējais paziņojums ir tāds, ka pēdējais darbu kārtības punkts tiek pārcelts uz uh, kādu no nākamajām mūsu komitejas sanāksmēm, jo mums tam vairāk nav laika. Li jauku visiem vakaru un labu apetīti!